Ladies and gentlemen, good afternoon. We are going. Dāmas un kungi, labi pēcpusdienu sāksim darbu. Esiet visi laipni lūgti. Mēs sāksim ar to, ka pieņemsim darba kārtību. Es neredzu, ka būtu kādu iebildījumu, līdz ar to uzskatu, ka varam pieņemt šo darba kārtību. Es vēlos attiecībās darba kārtību minēt divas lietas. Rīt notiks uh, debates par uh, situāciju Eģiptē. Debates notiks ar Kristianu Bergeru kungu, kurš ir um, ārlietu dienas direktors. Un otra lieta, es arī vēlos ziņot, ka darba kārtība paredz vēl vienu jaunu punktu viedokļu apmaiņa ar Melnkalns parlamenta uh, priekšsēdāji. Šīs debats notiks rītdien četros. Priekšsēdētāji nav citu paziņojumu, līdz ar to mēs varam tagad skatīt nākamo jautājumu, proti apstiprināsim. 18. oktobra, 25. oktobra, 15. novembra. protokolus. That's, that's Yeah, that's what you're saying. Hmm? Yeah, that's what the approval of the minutes of the previous meeting. You want to return back to the... Jūs vēlaties par darba kārtību runāt, lūdzu. Es vēl, man ir viens jautājums par uh, balsojumu kārtību rītdien. Vai mēs varam sākt ar ar Vēderas kundzes ziņojumu, jo mūsu ēnu referents var eh, piedalīties tikai sākumā, pēc tam viņam jādodas prom, un tiešām es būtu pateicīgi, ja mēs varētu mainīt grozījuma eh, valdi, eh, vēl tātad šo balsošanas kārtību un vispirms balsot par Vēderas kundzes ziņojumu. Uh, okay? I, going... Tātad vai iebildumi nav, Prēda kungs, vai jūs tam piekrītat? Labi, Raučekungs. Jūs iebilstat? Lūdzu, piekrītat? Labi, piekrītat. Tad uh, mēs tādējādi arī mainīsim balsošanas kārtību rītdien. Paldies! Un tagad atgriežamies pie protokola apstiprināšanas. Atgādinu, 18. oktobris, 25. oktobris. 18. oktobrs, 25. oktobrs, 15. novembris, 26 līdz 27. novembris. Ja iebildumu nav, un tādu nav, tad šo sanākšanu protokolu tiek apstiprināti. Tālāk ceturtais punkts. 2012. gada visaptvarošais pāraudzības ziņojums par Horvātiju. Pirms mēs skatām eh, šo ziņojumu, šo ziņojumu par Horvātiju, es vēlos silti sveikt Horvātijas eh, parlamenta deputātu grupu, kura ir ieradusies Eiropas parlamentā vizītē godāt Tie draugi mūsu komiteju ļoti pagodina jūsu klātbūtne. Esiet uh, sveikti! So, let us now turn to... Tad nu tagad skatām darba kārtības punktu. Horvātijas uh, ziņojums. Šis būs uh, Pēdējais ziņojums, kur izsadā mūsu komiteja par Horvātiju. Horvātija kļūs par 28. Eiropas Savienības dalību valsti 1. jūlijā šogad. 24 dali, valstis Horvātijā ratificējušas pievienošanās līgumu. Es vēlos izmantot šo iespēju un aicināt tās dalību valstis, kuras vēl nav to izdarījušas - Vāciju, Dāniju un Sloveniju noslēgt attiecīgos ratifikācijas procedūras, procedūras laicīgi, lai Horvātija varētu pievienoties Eiropas Savienībai atbilstīgi kalendāram, par kuru ir panākt vienošanās vienprātīgi. Es arī vēlos uzsveikt uh, Horvātijas un Slovēnijas valstu valdību centienus sasniegt risinājumu Ljubljanska banka uh, lietā. Tagad vārds Ročekungam. Aicinu jūs īsi mūs iepazīstināt ar 62 grozījumiem, kāda ir iesnākt par šo ziņojumu, un ir pieci kompromisi. Lūdzu, Ročekungs, paldies priekšsēdētāji, kā jūs minējāt, tad. Šīs ir otrās debates, ir iesniegt 62 grozījumi, ļoti konstruktīvi grozījumi un sasaucas arī ar mūsu ziņojumu. Uh, tekstu secinājumiem ziņojuma sagatavošana arī norādīja uz to, ka Eiropas parlaments ir vienots. Uh, un uh, vienprātība ir novērojama visās politiskajās grupās. Galvenais vēstījums ir tāds, ka Horvātija uh, pievienosies Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā. Šodien Horvātija gandrīz ir uh, arī veikusi visu uzdevumus, kādus 12. Eh, gadā izstrādāja savā ziņojumā komisija. Tad eh, galvenokārt tas attiecas arī eh, uz jūsu robežu izveidi, kas tiks noslēgta Adrijas jūrā līdz aprīlim. Tad ir arī kompromisa grozījumi, pavisam pieci, kur tiek runāts pār tiesiskas varas un tiesu vāras eh, stiprināšana cīņa pret korupciju. Vienprātība ir komitejā un arī Eiropas parlamentā par to, ka uh, tiesu varai jābūt prioritātei Horvātijas iestādēm, protams, ne tikai līdz 1. jūlijam, bet arī pēc tam. Tam ir jābūt vietējam, lokālam procesam, kuru tad arī pārskata eh, parlaments. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ arī šeit ir Horvātijas parlamenta deputāti. Uh, Un to pāraudzīs arī pilsoniskā sabiedrība kompromisa grozījumos tiek runāts par Horvātijas reģionālo lomu, par tālāko reģionālo stabilizāciju, reģionu paplašināšanu un arī aicinam izveidot uh, un uh, tādus fórumus, lai varētu risināt divpusējus strīdus, lai tie nebloķētu katras atsevišķas valsts pievienošanās ceļu Eiropas Savienībai. Nesam vēl atrisinājuši mm, jautājumu par Ljubļānska banka lietu. 6. februārī tikās ārlietu ministri Viņi paziņoja, ka ir, zinām, tāda sākotnēja vienošanās panākta. Cik es zinu, tad 11. martā abu valstu premjeri tiksies. Es ceru, un mēs domāju, ka mēs visi ceram, ka abas puses saprot, cik nopietna ir situācija un cik svarīgi ir to atrisināt. Lai martā tātad eh, varētu risinājumu eh, rast premjeri, ko pēc tam apstiprina valdības un parlaments. Un kas attiecas uz Slovenijas parlamentu un arī ratifikāciju. Un visbeidzot, pateicos sēnu referentiem par viņu ļoti konstruktīvo ieguldījumu, arī tādu vienprātīgu pieju un eh, ar nepacietību gaidu jūs komentārus. Paldies! Thank you, Mr. Rapporteur. Now I will give... Paldies! Un tagad vērtsēnu referentiem. Un tagad posēltkums. Vielen Dank, Herr Präsident. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vispirms man ir eh, jāatvainojās, esmu nedaudz saukstējies, tāpēc eh, mana balss nav īsti tāda kā parasti. Vēlējos teikt, ka sadarbība ar referentu godāmo Ročika kungu bija ļoti izcila. Mēs eh, lielā vienprātībā ar visām politiskajām grupām varējām izstrādāt eh, šī ziņojuma galvenās vadlīnijas. Priekšsēdētāji, jūs ļoti pareizi norādījāt, ka tas ir pēdējais eh, ziņojums, eh, kuru mēs gatavosim par Horvātiju. Taču man ir jāievieš nelielas korekcijas. Šis uh, ziņojums uh, būs ļoti svarīgs līdz pat aprīlim. Tas nozīmē, ka mums ir šeit eh, jāparāda aktuālā situācija. Mums ir jādomā arī par to, ko komisija iekļaus savā monitoringa ziņojumā. Taču, kā parlamentam, mums ir jāatcerās, ka mēs esam jau pateikuši jā Horvātijai, un tas ir saistoši. 2011. gada decembrī mēs, kā Eiropas parlaments, eh, sev uh, juridiski saistoši izteicām uh, šo piekrišanu. Horvātijas tauta referendumā arī ir pateikusi jā, un tāpēc ir uzsācies ratifikācijas process. Es vēlētos jums visiem atgādināt, ka visi valstu un valdību vadītāji Eiropas Savienībā uh, ir parakstījuši iestāšanās līgumu. Mums vajadzētu mēģināt uh, kopā ar uh, Raučika kunga izcilo ziņojumu. Uh, nevajadzētu būt tā, ka mēs ar šo ziņām it kā atkal atsākam visu procedūru. Ir skaidrs, ka šī procedūra jau ir noslēgusies. Mums uh, vajadzētu domāt par šiem desmit punktiem, kas ir iekļauti šajā ziņojumā, uh, ka tos vajadzētu apskatīt arī komisijas drīz vien uh, gatavotajā ziņojumā. Es vēlējos to norādīt, un es nevēlētos, lai darba kārtībā atkal parādītos e, konkrēti jautājumi. Atcerēsimies arī par šīm trīs valstīm, kas šo ziņojumu vēl nav ratificējušas - Slovenija, Dānija un arī manis paša valsts. Jāsaka, ka esmu ļoti e, sarūktināts par to, ka Vācija šī procesa sākumā uh, izrādīja ļoti lielu atbalstu Horvātijai, un tagad eh, tā ir palikusi viena no pēdējām valstīm, kas šo līgumu vēl nav ratificējusi. Es gribētu teikt, ka šeit nav um, nekādu politisku iemeslu, taču daudzās citās valstīs ir spēki, kas min, ka. Uh, Ir šādi politiski iemesli, kas it kā tiekot eh, izmantoti, lai uh, neratificētu līgumu. Es vēlētos norādīt, ka mums, kā visām politiskajām grupām, vajadzētu vēlreiz vienprātīgi teikt, ka esam par Horvātijas iestāšanos 1. jūlijā, kā tas ir paredzēts līgumā. Vajadzētu arī skaidri aicināt eh, tās valstis, kas šo līgumu vēl nav ratificējušas, to uh, steidzami darīt. Manā, ziņo, manā grozījumā, ko esmu iesniedzis par šo ziņojumu, uh, Es eh, apsveicu to, ka pie mums jau ir Horvētijas novērotāji. Es uzskatu, ka līdz ar to mēs esam eh, šī procesa beigās, nevis sākumā. Thank you very much, Mr. Lās paldies, Palsēta kungs. Tagad te došu vārdu Ivo Vaiglam. Spot, predsiednik. Es esmu veda pridēju. Paldies, priekšsēdētāji. Bez uh, šaubām es pievienojos Poseltkungs sacītajam. Šodien mēs nevēlamies prezentēt jaunas problēmas, kas būtu saistāmas ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Gluži otrādi, mēs esam apņēmušies un mēs strādājam, lai eh, Horvātija 1. jūlijā šogad varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Un tāpēc es gribētu arī sveikt eh, mūsu kolēģis no Horvātijas parlamenta. Šeit. Es domāju, ka ir būtiski, lai ārlietu komiteja nosūtītu vēstījumu Horvātijai, ka mēs vēlamies eh, to redzēt kā Eiropas Savienības dalībvalsti gribētu atkārtot un uzteikt lielisko e, sadarbību, e, kāda ir bijusi ar e, referentu Raučeku. Mums ir atšķirīgas prioritātes ikvienam un nianses, bet, lai kā arī nebūtu, es domāju, ka galā mums ir izdevies vienoties par vissvarīgākajiem punktiem kas um, uh, uzsver uh, Horvātijas guvumu kā uh, nākotnes Eiropas Savienības dalībvalstī. Mēs kā liberāļi vienmēr esam atbalstījuši Eiropas Savienības paplašināšanos, arī Horvātijas gadījumā tā tas ir. Un um, starp uh, vairākiem grozījumiem, ko ir iesniegusi mūsu grupa, gribētu vērst jūsu uzmanību uz divām diviem grozījumiem. E, vienā ir runa par minoritāšu e, tiesību ievērošanu, visu minoritāšu, gan nacionālo, gan citu. Šajā gadījumā es e, domāju par LGBT grupu. Šajā grozījumā ir runa par nepieļaujamiem izteikumiem no Horvātijas katoļu baznīcas puses, kur tiek izmantoti tādi vārdi attiecībā uz homoseksuāļiem, kas nav pieļaujami un neatbilst Eiropas Savienības vērtībām. Tāpat arī iespēja organizēt eh, atpakaļ uzņemšanu visām personām, kurām bija jāpamet Horvātija kara laikā. Tīpaši šeit es runāju par Sorvā, eh, Horvātijas sērbu iedzīvotājiem. Es domāju, ka durvīm ir jāpaliek atvērtām, lai šīs personas var atgriezties sa savās mājās, ja tās to vēlas, un var to tik tiešām izdarīt, un tas nepaliek tikai uz papīra. Vēl viens jautājums ir par Ljubljanas banku. Esmu pārliecināts, ka tā nebūs problēma. Es eh, eh, nedomāju, ka tas varētu kavēt Eiropas Savienības, eh, Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Visas politiskās grupas piekrīt tam, ka jautājums ir jāatrisina steidzami un prioritārā kārtībā, un atrisinājums ir panākams maksimāli drīz. Politiskā situācijas attīstība manā valstī būs uh, sarežģīta, bet visi piekrīt tam, ka ņemot vērā vēlēšanu jautājumu, kas paliks valdībā, kas nepaliks, uh, šie jautājumi ir nozīmīgi, bet eh, priekšsēdētāji, manuprāt, arī nedomājam, ka ir jāicina visi parlamenti, kas nav ratificējuši uh, um, līgumu, tāpēc, ka vienkārši šis process ir demokrātisks un notiek katrā valstī atsevišķi, un es domāju, ka neatkarīgi no tā, kad tas tiek paveikts, eh, šis process beigās vainagosies ar panākumiem. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu Franciskai Brantnerei. Paldies Arī no mūsu grupas vēlētos izteikt uh, prieku par to, ka Horvātu uh, delegāta grupa ir varējusi pie mums ierasties. Tāpat arī liels paldies Ročika kungam un uh, ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību pēdējo nedēļu laikā. Uzskatu, ka mūsu rastais kompromiss ir uh, ļoti labs, līdzsvarots, un es domāju, ka tas sniedz ļoti labas vadlīnijas Horvātijas valdībai pēdējos iestāšanās mēnešos esam iesnieguši dažus grozījumus, lai rezolūcija būtu niansētāka un skaidrāk izkristalizētu svarīgākās problēmas. Liela daļa no mūsu grozījumiem ir pārņemti kompromisa grozījumos. Kā jau es iepriekš minēju, ir vairākas jomas, kur Horvātijas valdībai vēl vajadzētu ieguldīt eh, zināms pūliņus. Tas te ir runa par tiesiskumu, par karnoziegumu, uh, tiesāšanu un tā tālāk, tāpat arī cīņa pret korupciju. Nevēlos šeit iedziļināties detaļās, esmu pārliecināta, ka Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā šajā vasarā, un mēs visi to ļoti gaidā. Tāpat arī mums vajadzētu uzsvērt, ka ir jānodrošina, lai ratifikācijas process netiktu izmantots uh, divpusējiem mērķiem. Parlamentam ir uh, jāecina uz to. Ir uh, jāatgādina, ka ir vairāki iemesli, kurus komisija ir identificējusi, kāpēc uh, pirms iestāšanās vēl ir vajadzīgi kādi uzlabojumi, bet šeit nevajadzētu iekļaut nekādus divpusējus jautājumus. Uzskatu, ka visām dalībvalstīm vajadzētu būt par piemēru šajā sakarībā. Es varu tikai vienīgi atkārtot to, ko jau minēja posētkungs attiecībā uz mūsu valsti. Es ceru, ka Vācija drīz ratificēs šo līgumu. Bet, eh, nu, cerams, posētkungs, ka jūs drīz atveseļosieties, eh, jūs patiešām izklausāties nevisels. Jebkurā gadījumā es eh, vēlētos atkārtināt, ka uh, ir vairāki grozījumi un. Uh, Tur ir runa par to, ka mēs patiešām varam mācīties no Horvātijas iestāšanās procesa. 56. grozījuma otrā daļa, ko mēs grozījām ar savu trešo grozījumu, te ir runa tieši par šiem divpusējiem uh, jautājumiem. Mēs vēlētos šeit iekļaut eh, atvieglošanas arbitrāžas mehānismu Eiropas Savienības ietveros jaunu institūciju, kas ļautu uh, valstīm savā starpā risināt divpusējus strīdus, tā lai tie nekļūtu par iestāšanās procesa traucējumiem. Es domāju, ka tas mums palīdzētu un tas mm, dotu arī signālu uh, tam, ka mēs nevēlamies, lai šie divpusējie jautājumi kaitētu uh, Horvātijas iestājai. Nākamais ir 61. grozījums, kur ir runa par pilsoniskās sabiedrības nacionālo parlamentu iesaistīšanu iestāšanās procesos. Es domāju, ka būtu ļoti labi saņemt izvērtējumu par to, kā Horvātijas parlaments ir iesaistījies šajos procesos un arī kā pilsoniskā sabiedrība ir uh, Uh, devusi savu ieguldījumu. Tas noteikti palīdzētu citām valstīm, kas iestāsies savienībā vēlāk. Vēlreiz liels paldies par uh, izrādītu atbalstu un labo sadarbību. Liels paldies, tagad dodu vārdu Monikai Makovei. Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos uh, sākumā apsveikt Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā šajā gadā. Es vēlētos izteikt šo apsveikumu visai Horvātijas tautai. Nākamais vēlētos izteikt pateicību uh, referentām par to, ka viņš ņēma vērā lielāko daļu no maniem grozījumiem, kas attiecas uz tiesu sistēmu, korupciju, cīņu pret krāpšanu un tā tālāk. Paldies, ka mani uzklausījāt. Es piekrītu jums, Mums ir jādomā par to, kā uzlabot tiesiskuma situāciju Horvātijā. Tā noteikti ir mūsu prioritāte. Nākamais es vēlētos jums atgādināt, ka esmu iesniegusi grozījumu, par kuru es tagad vēlētos eh, mazliet sīkāk eh, parunāt. Esmu iesniegusi grozījumu, ar kuros vēlos atgādināt, ka pasākumi pret eh, krāpšanu un korupciju ir jāstiprina aicinu Eiropas Savienību un Eiropas komisiju izveidot sadarbību ar Horvātijas varas iestādēm pēc iestāšanas monitoringa mehānismā. Šādā veidā mēs varētu cīnīties pret interešu konfliktu, korupciju, um, organizēto noziedzību un varētu arī sekot līdzi reformu progresam. Uzskatu, ka šāds mehānisms nāks par labu Horvātijas tautai. Horvātijas tauta vēlas, lai šīs reformas turpinātos. Tās ir viņa interesēs. Tās ir arī Horvātijas interesēs. Strādājot kopā ar komisiju, šāda mehānisma ietveros tiks sniegta vajadzīgā palīdzība un atbalsts. Nevajadzētu uzskatīt, ka tas ir kaut kāds sods vai sankcija. Tagad vēlētos jums sniegt dažus piemērus, kāpēc eh, viss vēl nav kārtībā. Mēs zinām, ka tas ir politisks lēmums uzņemt valsti savienībā. Mēs zinām, ka 20 gadu laikā visas šīs reformas nevar paveikt un pilnībā īstenot, bet ir vajadzīgas garantijas, ka šīs reformas turpināsies. Es vēlētos jums sniegt piemēru, ko varētu kontrolēt ar šādu mehānismu. Piemēram, ja runa par interešu konfliktiem. Komisija, kontrolējot interešu konfliktu, vēl nav īsti darboties spējīga. Mēs īsti nezinām, vai tā varēs darboties un vai tā būs pietiekami efektīva. Šīs komisijas eh, locekļi tika nozīmēti tikai pirms apmēram desmit dienām. Tieši šāda iemesla dēļ es uzskatu, mums ir vajadzīgs šāds mehānisms. Vēl viens piemērs politiskā nozīmēšana ministrijās un pašreizējā valdība. Atcerēsimies, ka pašlaik šī nozīmēšana ir daudz vairāk politiskā nekā agrāk. Vēl kāds piemērs. Cilvēki, kas ir valsts uzņēmumu uzraudzības padomēs, tie saskarās ar ļoti lielu politizāciju, ar politiskām nozīmēšanām. Tas neiet pareizajā virzienā, un tam vajadzētu sekot līdzi. Vēl kāds piemērs - politisko partiju finansēšana. Grozījumi jaunajā likumā pirms desmit dienām vēl nebija pieņemti. Tas nozīmē, ka likums vēl nav īstenots. Mums vajadzētu nodrošināt, lai likumu piemērošana notiktu pareizi. Tam vajadzētu notikt eh, saskaņā ar Eiropas tradīcijām un ar to, kādā veidā Eiropā tiek eh, finansētas politiskās partijas. Tāpat arī nav skaidrs, kurš eh, ir vadošais eh, korupcijas apkarošanas pasākumu un uzraudzībā. Ir nozīmēta komitejā, bet tas notika tikai pirms sešiem mēnešiem. Visām šīm lietām vajadzētu būt iekļautām šādā mehānismā. Es uzskatu, ka komisijai kopā ar Horvātijas varas iestādēm ir jānāk klajā ar tādu kā procedūru, kas ļautu mums sekot līdzi šiem jautājumiem, kas mums ļautu atbalstīt Horvātijas varas iestādes, lai tās varētu šīs reformas pilnībā īstenot. Paldies! Lielas paldies! Es tagad uh, vēlētos aicināt kolēģus izteikties īsi. Nākamā runātāja Taja Fajons kundze. Hrvāška. Es Pirmkārt, Horvātija būs otrais panākuma paraugs attiecībā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Ir skaidrs, ka kam mums Horvātijas pievienošanās ir ļoti nozīmīga attiecībām starp cilvēkiem, ekonomiskām attiecībām, tirdzniecības attiecībām. Tas ļoti nozīmīgi ir visām Rietumu Balkānu valstīm, kas klaudzina pie Eiropas Savienības durvīm. Tas ir piemērs tam, ka e, paplašināšanās ir realitāte, kura turpinās. Un ir ļoti daudz kas atkarīgs no valdību apņemšanās. Kā sacīja kolēģis Ročeks, Horvātija ir praktiski visas savas apņemšanās izpildījusi, un domāju, ka komisijas vērtējums būs pozitīvs. Slovenijas prezidents Jānis Janšam bija ar negaidītām reakcijām attiecībā uz Ljubljanas bankas jautājumu, bet es domāju, ka tas nebūs šķērslis jautājuma atrasināšana. Es domāju, ka 10. mārta augsta līmeņa sanāksme liks pamatus šī konflikta risināšanai, kas nav tīri divpusējs konflikts, bet gan sekas Eh, bijušās Dienvidslāvijas eh, sabrukumam. Un kā jau sacīja kolēģi, mēs nezinām, kāda būs valdības situācija Slovenijā, bet prioritāte ir ratificēt šo pievienošanās līgumu. Un tā to vēlas mana grupa. Eh, tāpēc mēs ceram, ka pirmkārt valdība un Slovenijas parlaments ratificē šo uh, Eh, līgumu, un eh, tā nav, nebūs pēdējā valsts, kas to dara. Gribētu apsveikt Raučeka kungu par lielisko darbu. Ir tiesa arī, ka mēs esam samērā aktīvi strādājuši Eiropas, Horvātijas pievienošanās jautājumus. Es gribētu komentēt atsevišķas lietas eh, pirma, saistībā ar Eiropas integrāciju. Okay Eh, kur mēs varam sekot eh, rietumu, eh, rādīt piemēru rietumu Balkānu valstīm. Es domāju, ka šis process ir ar, ar saviem kāpieniem un kritumiem, un gribu aicināt Horvātijas varas iestādes vairāk strādāt pie saziņas, eh, plašsaziņas eh, līdzekļu brīvības. Pēterlis kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Kārt gribētu sirsnīgi sveikt mūsu Horvātijas parlamenta kolēģi šeit. Šodien viņi ir kopā ar mums. Viņi ir liecinieki mūsu darbam šeit un eh, ceram, ka eh, šis, eh, šīs ir pēdējās debates, kas notika mūsu komitejā šī jautājuma sakarā. Esam gandrīti, ka iepriekšējiem Horvātijas eh, premjerministri strādājuši, lai varētu atrisināt Ljubljanas bankas jautājumu un ceram, ka šī problēma tiks atrisināta pilnībā. Esmu iesniedzis grozījumu attiecībā uz šo iestāšanās noslēguma procesu un ceru, ka e, mans grozījums tiks atbalstīts. Tāpat arī Es eh, to iestiedzu, lai varētu stiprināt pozitīvo atmosfēru šim etapam un pirms tiek pabeigts ratificēšanas process. Un arī atsaucoties uz Fajonas eh, kundzes sacīto, jā, es eh, saprotu Slovā, Slovenijas valdības rīcību un nostāju. Es domāju, ka to var skaidrot ar vēlēšanos rēķināties ar maksimālu ticamību atri, e, brīdī, kad jāatrisina ir vēl atlikušie jautājumi. Partija, kurai pieder ārlietu ministrs, ir palikusi e, ārpus valdības, tāpēc ir notikusi šī negaidītā e, dekorāciju maiņa. Uh, Paldies, Božinoviča kungs. Pirmkārtām es vēlētos paust savu pateicību Ročika kungam par to, ka viņš ir sagatavojis ļoti kvalitatīvu dokumentu. Tas kalpos kā iedvesmas avots daudziem citiem eh, deputātiem, mm, lai tie varētu sagatavot savus grozījumus šajā dokumentā. Es vēlētos visam skaidri paust, ka Horvātija ir ņēmusi vērā desmit uzdevumus, ko tā saņēma no Eiropas komisijas visaptverošajā monitoringa ziņojumā. Tie ir eh, konkrēti uzdevumi, tie ir arī atainoti šajā dokumentā, un es vēlētos teikt, ka tikāmies ar ārlietu ministru, ar Horvātijas parlamentāriešiem pagājušajā nedēļ, un eh, šķiet, ka viss ir kārtībā viss notiek ciešā saskaņā ar Eiropas komisijas rekomendācijām. Es vēlētos izmantot šo izdevību, lai paustu, ka Horvātija ir sagatavojusi jaunus modeļus, jaunas iespējas sadarboties, tā lai mēs varētu jau pašā saruna procesa sākumā pieņemt svarīgus lēmumus. Šis, šī jaunā modeļu procedūra balstās uz iepriekšējo iestāšanos pieredzes. Galvenā ideja ir tāda, ka kandidāta valsts pirms iestāšanās apņemās uzņemties dalības pienākumus iestāšanās dienā. Šis modelis Horvātijā ir veiksmīgi darbojies, taču uh, tas e, neietver pilnīgi nekādu pēc iestāšanās kontroli. Tieši tāpēc e, pēc vēlētos atgādināt, ka šīs pēc iestāšanās kontrolas uzspiešana runā pretī modelim. Komisija šim procesam ir sekojusi līdzi no paša sākuma un to turpinās darīt līdz šī gada 1. jūlijam. Horvātijā cīnās pret korupciju, tā ir veiksmīgi pārveidojusi savu tiesu sistēmu, balstoties uz Eiropas Savienības standartiem. 23. nodaļa, tāpat kā daudzās citās iepriekšējās iestāšanās, bija viena no sarežģītākajām, jo tā ietvēra ļoti daudz sāpīgu reformu. Savās eh, pēdējās piezīmēs komisārs Fīle norādīja, ka pašlaik šajā nodaļā vairs nav neviena neatrisināta jautājuma. Attiecībā uz Ljubļānskas banku es vēlētos uzsvērt, ka Nav B plāna nedz Eiropas Savienībai, nedz arī Horvātijai. Horvātija Eiropas Savienībā ir visu iesaistīto pušu interesēs. Ljubļānskas banka ir divpusējs jautājums. Divpusējiem jautājumiem nevajadzētu nevienā posmā ietekmēt iestāšanās procesus. Protams, dialogs ir atvērts un risinājumi noteikti var tikt atrasti. Mēs eh, pilnībā apzināmies, ka šis eh, saruna process un eh, šāda veida dialogs, tā kā šodien, ir ļoti veiksmīgs, kā nodrošināt kontroli Rietumu Balkānos. Mēs arī uzskatām, ka šādi saruna procesi ir tāds kā piemērs pārējām Rietumbalkānu valstīm. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai šīs valstis saprastu, ka Horvātija darbojas konstruktīvi un centīsies tā darboties arī nākotnē. Mēs eh, centīsimies pabeigt šo iestāšanās ceļu un darīt to pietiekami ātri. Liels paldies eh, priekšsēdētā, liels paldies par iepriekšējām diskusijām un arī par šīs dienas diskusijām. Paldies par to, ka deputāti aicina dalībvalstis ratificēt Horvātijas iestāšanās līgumu pēc iespējas ātrāk. Mēs redzam, ka Horvātijai ir eh, labs atbalsts. Liels paldies! Lielas paldies! Godājumie kolēģi, lūdzu sekojiet līdzi jums atvēlētajam uzstāšanās laikam, tas ir redzams uz ekrāna. Tagad došu vārdu Kreislēra Doflera kungam. Lielas paldies priekšēdētā izteikšos pavisam īsi. Es uh, diezgan bieži izsakos īsi, jā, lūdzu uzlieciet austiņas. Man ir liels prieks, ka Horvātija kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Es Horvātiju ļoti labi pazīstu, esmu bijis tur gan atpūtas braucienos, gan man tur ir arī daudz draugu. Protams, ir jācīnās pret krāpšanu un korupciju, tas ir jādara daudzos dažādos veidos, un šajā jautājumā izšķiroši man ir tas, ka uh, institūcijām ir jāpieņem likumi, kuriem ir jādarbojas visās jomās. Tika pieminēta bankā, uh, Ljubljanas bankā, tāpat arī ir hipotēku Adriāt, Ad, Adrijas banka, uh, Mēs ar daudziem deputātiem, daudziem referentiem esam runājuši par šiem jautājumiem. Ir ļoti svarīgi, lai uh, visas valstis cīnītos pret krāpšanu un korupciju. Pašlaik ne visas valstis Eiropas Savienībā ir tikušas ar to galā. Es domāju, ka daudzām valstīm Horvātija īstenībā varētu būt uh, tāds kā piemērs. Ja ir runa par uh, valsts amatiem, tad noteikti arī šis jautājums ir jāpiemina. Es jebkurā gadījumā priecājos par to, ka eh, Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā, un mums pašlaik ir iespēja tikties un runāt ar daudziem šīs valsts pārstāvjiem. Liels paldies, eh, Radoškungam vārds. Predsjedavajući, eh, kolegice i kolege, ja bih ovu priliku iskoristio i naglasio nekoliko osnovnih točaka hrvatskog pristupanja. Naime, Hrvatska je predpristupni proces iskoristila da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 Okay, I will continue in English, uh, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Turpināšu angļu valodā, lai visi varētu mani saprast. Es izmantošu iespēju, lai uzsvērtu būtiskākos punktus Horvātijas iestājai pievienošanās gadījumam Eiropas Savienībai. Horvātija ir uh, varējusi sasniegt augstu līmeņu demokrātijas standārtus. Un tas ir iegūms gan Eiropas Savienībai, gan Horvātijai. Un Horvātija turpinās kā Eiropas Savienības dalībvalsts visos jautājumos, kas pieminēti e, rezolūcijā. E, gan cilvēktiesību jautājumos, cīņa pret korupciju, par tiesiskumu, E, fiskālās monetārās stabilizācijas jautājumos un veidojot e, investīciju priekšnosacījumus, e, turpinās darbu. Un šajā sakarā es gribētu pateikties Ročekungam par rezolūciju, it īpaši par kompromisu grozījumu, kas ir ļoti labs. But... Es domāju, ka tas ir um, gan Raučekunga gadījumā, gan grupu gadījumā veiksmīgs iznākums, bet ir atsevišķi grozījumi tomēr, kurus es nevaru atbalstīt. E, piemēram, katoļu baznīcas nostājai es varu piekrist e, Vaigla kungam, bet tomēr es nedomāju, ka tas būtu rezolūcijā skatāms jautājums. Tāpat arī citi. Uh, atsevišķi jautājumi varētu nebūt adekvāti šāda veida rezolūcijai, bet gribētu teikt dažus vārdus par um, priekšlikumu attiecībā uz uzraudzību Horvātijai pēc iestāšanās. Manuprāt, tas nav piemēroti, jo Horvātijai jau ir ļoti prasīgs um, saruna process, ļoti stingrs monitorings pirms iestājas periodā. Uh, monitoring will not. Kāpēc es nedomāju, ka šāds monitorings pēc iestāšanās būtu attiecīgs? Paldies, Dorisa Paka. Lielas paldies, priekšādātāji. Sveicu Raučika kungu. Vēlējos pavisam īsi pieminēt, ka eh, šķiet, ka Makovejs kundze domā tieši tāpat kā es. Eh, Izstrādājot šos grozījumus, mēs e, sapratām, ka īstenībā Horvātijai tiek piemēroti pavisam citi e, mēri. Šķiet, ka Horvātijai ir jāpaveic daudz vairāk nekā Rumānija un Bulgārija, un tieši tāpēc tās pašlaik ir šodien tur, kur tās ir. Es, protams, nevēlos šeit izteikt nekādus pārmetumus. E, daudz parlamenta, daudz valdības nav uh, redzējuši, kas notiek. Mēs, protams, teicām, ka uh, valsts var iestāties eh, tad, kad tā ir izpildījusi nosacījumus. Atcerēsimies, ka Horvātija Uh, izpilda visus nosacījumus. Pagājuši, kad mēs ar ļoti lielu vairākumu, ar vislielāko vairākumu parlamenta vēsturē nobalsojām par Horvātijas iestāšanos. Šādas monitoringa procedūras nekad agrāk nav tikušas piemērotas. Un tieši tāpēc arī uh, manā Kraisler Dorfera un uh, Posalta valstī um, īsti nesaprot, kas notiek. Uh, Mēs nezinām, kāpēc eh, šiem 25 un vēl nes cik punktiem tiek eh, pievienoti vēl kaut kādi desmit punkti, un tad, kad tie tiek atrisināti, tad eh, tiek domāts par vēl citām procedūrām. Protams, ir ļoti labi veidot šādus monitoringus līdz iestāšanās brīdim, bet mums vajadzētu tomēr uzmanīties. Korupcija ir ļoti liela problēma visos Balkānos, tā skaitā arī Horvātijā, taču es eh, negribētu teikt, ka Kaimiņu valstīs, kas jau sen ir Eiropas Savienībā, šī situācija būtu labāka. Šodien dzirdēju ļoti daudz slovēņu, kas izteicās pār Horvātijas iestāšanos. Uh, Es biju ļoti priecīga viņus dzirdēt, jo es atklāti sakot, nesaprotu, uh, kāpēc uh, vajadzētu pieļaut vēl kļūdas un vajadzētu skatīties atpakaļ vēsturē un meklēt iemeslus, kāpēc šī valsts nedrīkstētu iestāties Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums vajadzētu panākt, lai visi ratificē par Horvātijas iestāšanos, un, protams, mums vajadzētu arī domāt par eh, Ljubljanas bankas eh, jautājumu risināšanu. Vēlreiz vēlētos sirsnīgi sveikt referentu. Vēlreiz ir jāpasaka, ka Horvātija nevienai valstī, nevienai kaimiņu valstī neliks akmeņus ceļā, kad tās vēlēsies iestāties Eiropas Savienībā. Horvātija ir redzējusi, cik grūts ir šis ceļš, un es domāju, ka Mums, e, es domāju, ka šī valsts rīkosies saprātīgi nākotnē, tieši tāpat kā tā ir darījusi līdz šim. Liels prieks redzēt Horvātijas deputātus šeit šajā zālē. Liels paldies Pakas kundzei, e, Verbā kundzei vārds. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšādētāji. Centīšos izteikties īsi. Šīs diskusijas ir ļoti garas Lielas paldies pirmām kārtām referentam Ročika kungām par šo ļoti pozitīvo skatījumu uz Horvātiju kādu viņš ir paudis monitoringa ziņojumā. Tāpat arī es vēlētos pateikties visiem ānu referentiem, kas, manuprāt, piekrīt referenta pamatnostājai. Šodien vairāk kārt tika pieminēti divpusējie jautājumi. Es vēlētos uzsvērt to, ko tikko pieminēja Dorisa Bakā. Mūsu parlaments savā iepriekšējā sasaukumā vienprātīgi nobalsoja par deklarāciju, kurā principā bija runa par to, ka mēs vēlamies bloķēt mūsu kaimiņu valstu centienus iestāties Eiropas Savienībā. Tad te bija runa par mūsu reģionu, par mūsu kaimiņu valstīm. Esam ļoti daudz redzējuši šādu negatīvu pieredzi. Tieši tāpēc mēs vēlamies palīdzēt mūsu kaimiņu valstīm viņu centienos iestāties Eiropas Savienībā. Tas eh, galvenokārt ir Horvātijas interesēs. Ljubljans banka, protams, ir tāds pretrunīgs jautājums, par to tika runāts arī šodien. Esam pārliecināti, ka tāda, kad šis jautājums nokļūs premjeru darba kārtībā, tad tas tiks atrisināts. Pašlaik jau notiek dažādas delikātas sarunas. Esam pārliecināti, ka radīsim risinājumu, kas būs pozitīvs abām valstīm. Esmu pārliecināta, ka ik viens būs priecīgs par šo atrasto risinājumu. Esam pārliecināti, ka šis risinājums tiks sasniegts pavisam drīz. Ja runa par monitoringu pēc iestāšanās, tad eh, es personīgi uzskatu, ka ar šo monitoringu tiks pilnībā sagrauta koncepcija par iestāšanos. Mūsu pirmie soļi ceļā uz Eiropu bija uh, Eh, vienprātība gan ir gan Horvātijas eh, parlamentā, gan arī visās politiskajās partijās, kas darbojas parlamentā. Visas vēlējās uh, domāt par uh, iestāju Eiropā. Mūsu institūcijas ir nogājušas ļoti garu un grūtu ceļu, uh, esam pārveidojuši savu valsti pilnībā, esam izveidojuši pilnīgi jaunas institūcijas, un ir pilnīgi skaidrs, ka mēs eh, neiesim atpakaļ. Nevajag baidīties par to, ka šis process pēkšņi tiks pagriezts pretējā virzienā. Liels paldies, vārds Morinovičas kundzei. Paldies, mhm. priekšsēdētāji. Paldies, dārgie kolēģi. Paldies, darbie draugi! Es īpaši vēlētos pateikties Ročiku kungam. E Horvātijas ceļš uz Eiropas Savienību ir sasniedzis savu kritisko punktu. Es domāju, ka ir laiks teikt, ka esam ļoti priecīgi kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Kā jau mani kolēģi minēja, esam pilnībā apņēmušies pildīt sev uzliktos uzdevumus, cīnīties pret korupciju, cīnīties par tiesiskumu valstī. Uzskatu, ka šis eh, uzdevums eh, nekad nebeigsies, tas ir mūsu pastāvīgais uzdevums. Taču, kā Tāņa tikko norādīja, esam pilnībā gatavi, kā tauta, kā pilsoņi, esam pilnībā apņēmušies atrisināt mūsu problēmas, aru, mūsu neatrisinātos jautājumus, un esam apņēmušies to darīt mierīgā veidā. Es vēlētos uzsvērt vēl ko, ko līdz šim neesmu dzirdējuši šajās debatēs, taču es domāju, ka to būtu vērts pieminēt. Kā jau es minēju, esam gatavi cīnīties pret korupciju, iestāties par tiesiskumu, reformēt eh, tiesu sistēmu un tā tālāk. Mēs arī ļoti labi apzināmies, ka, lai sasniegtu šo mūsu apņemšanos pret mūsu pilsoņiem, lai saglabātu un veidotu mūsu labklājības valstī, mums vajag saprast, ka tas ir mūsu galvenais uzdevums gan Horvātijā, gan arī visā Eiropas Savienībā. Cilvēkiem mums ir jāuzticas. Lielas paldies! Pirms došu vārdu Ročika kungam viņa īsajiem noslēguma vārdiem. Es tagad došu vārdu Langes kungam no paplašināšanās ģenerāla direktorāta Eiropas komisijā. Paldies, eh, priekšsēdētāji, kad dodat man vārdu, tā kā mēs tik daudz runājam par regresu uzraudzību no komisijas, es domāju, varētu jūs informēt par pēdējiem sasniegumiem eh, monitoringa ziņā. Uh, Un gribu pateikt, ka mēs intensīvi strādājam ar Horvātiju un tā tik tiešām cenšas paveikt visu nepieciešamo, lai sasniegtu savus mērķus. Es tagad gribētu jūs informēt par prioritāriem jautājumiem, un viens no pirmajiem eh, prioritāriem jautājumiem ir um, splitas kuģu būves privatizācijas jautājums. Šis jautājums tiks skatīts komisijas kolēģija trešdien, un ja tas tiek apstiprināts, tad privatizācijas līgums varētu tikt parakstīts šomēnes beigās. Vēl viens prioritārs jautājums ir e, E, interešu konflikta komisijas um, izveidošana. Tā ir izveidota 25. janvārī, pirmā sanāksme bija 11. februārī, tā tad arī šeit šie prioritārie jautājumi ir atrisināti. Pār robežu kontrolas e, punktiem celtniecības darbi notiek, par to mūs informēja piekdiena, kā darbi ir pabeidzami 31. martā. Tātad tie nebija gatavi mūsu ziņojuma publicēšanas dienā, bet ir visai tuvi pabeigšanai. Un visbeidzot, tulkošanas jautājums, kas ir viens no prioritāriem jautājumiem, mēs esam redzējuši, cik ātri notiek akī tulkošanas process, eh, ziņojuma sagatavošanas dienā varbūt viss vēl nebūs paveikts, taču, eh, ja darbs turpinās šādā tempā, tad uz iestājas dienu viss akī būs pārtulkots. Tāpat arī gribam jūs informēt par jautājumu starp Horvātiju un Bosniju Hercegovīnu piekdienu tikās um, Horvātijas, eh, Bosnijas, Hercegovīnas ministri un eh, komisārs Fīle, lai risinātu eh, atsevišķas lietas, kas netika pieminētas iestājas jautājumos, bet attiecībā uz prasībām Horvātijai piemērotā kī līdz ar pievienošanās dienu, kas uh, varētu novest pie problēmām ar Bosniju Hercegovinu. Līdz ar to eh, bija visai, eh, eh, visai auglīga tikšanās, kurā piedalījās abi ārlietu ministri, lai varētu meklēt veiksmīgus risinājumus šim jautājumam. Paldies, Langes kungs, un nākošais runātājs Raučika kungs, kurš izdarīs kopsavilkumu debatēm. Paldies, priekšsādātājs! E, īsi secinājumi no garajām debatēm un slēdzieni. Gribu pateikties e, kolēģiem par jūsu komentāriem, viedokļiem, atzinumiem un gribu vēlreiz uzsvērt to, ka neviens e, Eh, pat neizteica šaubas par Horvātijas gatavību pievienoties Eiropas Savienībai 1. jūlijā, un cik, eh, cik es noprotu, pastāv plašs konsensus. Tagad es gribētu ieskatīties kompromisu grozījumos, jo mēs visi apzināmies, ne tikai deputāti, bet arī kolēģi no uh, Horvātijas parlamentu un valdības, ka uh, darbs eh, turpināsies eh, pat pēc 1. Eh, jūlija, ka ir jāstrādā pie tiesiskuma, cīņas pret korupciju un citiem jautājumiem. Ja mēs skatām kompromisus, mēs redzam, ka mēs aicinām Horvātijas lemēju iestādes turpināt cīņu pret krāpšanos, finansējumu novirzīšanu, aicinām Horvātijas varas iestādes sekotam, lai nenotiktu interešu konflikti, notiktu vēršanās pret korupciju, organizēto noziedzību. Es domāju, ka mēs esam maksimāli centušies iestrādāt jūsu viedokļus un vēlmes šajos kompromisos, bet nevaru piekrist Makovejas kundzes priekšlikumam iekļaut eh, Horvātiju monitoringa mehānismā pēc iestājas, kā eh, arī pieminēja Poselta kungs, tās ir procesa beigas, kā Božino kungs sacīja, ka ja mēs iekļaujam uzraudzības sarakstā eh, Horvātiju, tad mēs apšaubām visu iestāšanās procesu eh, tā skaitā ilgu gadīgu komisijas parlamenta darbu pār Horvātijā notiekošo, un Es domāju, ka šajā sēžu zālē izskanēja plašs viedoklis par to, ka Horvātija ir gatava pievienoties, ka mehānismi ir sagatavoti, bet ir daudzi gadījumi gan, kad Rumānijā, manā valstī, Čehijas republikā, ne, pietiekami jau um, senā dalībvalstī, mums ir jācīnās pret krāpšanos, pret korupciju. Uh, un citiem jautājumiem, taču, kā jau es sacīju, iekļaut Horvātiju monitoringa listē būtu nopietna kļūda un negodīgi pret visu iestājas procesu. Īsi gribu pieminēt dažus argumentus. Vaigulkungs. 22. grozījums. Es nesaprotu jūsu viedokli, bet es domāju, ka mums ir jāmin viena institūcija. Šajā gadījumā būtu runa par katoļu baznīcu. Ja mēs aicinām Horvātijas varas iestādes sekot tam, lai tiktu ietekvētas cilvēku tiesības, cīņa notiktu cīņa pret visām minoritāšu grupām, imigrantiem, eh, LGBT. Es nedomāju, ka vajadzētu mums izcelt konkrēti to vai citu institūciju. Tas ir mūsu aicinājums vispārīgi, un arī šeit Horvātijas varas iestādes to apzinos. E, Brautners kundzes trešais mutiskais grozījums, man šķiet, ka es pareizi to piezīmēju, jo arī mūsu viedokļi. E, Viedoklis ir tāds, ka pilsoniskā sabiedrība ir jāstiprina. Un visbeidzot, ratificēšanas jautājums. Esmu gandrīz, ka mēs eh, visi piekrītam, un tā uzskata arī slovēņu kolēģi, ka ratifica, ratificēšana šajās eh, trīs valstīs ir jānotur maksimāli drīz, eh, tad, kad tiekas premjerministri 11. martā, tad vienošanās varētu būt panākta un pabeigta ratificēšana Slovenijas parlamentā. Jo, manuprāt, arī Slovēņu kolēģi uzskata, ka ir svarīgi, lai Slovenijai būtu lieliskas attiecības ar Horvātiju, ne tikai, ka šīs abas valstis uh, varētu kalpot kā pozitīvs eh, piemērs serbiem, bosniešiem, melnkalniešiem un viscaur Balkānos. Paldies, kolēģi, par komentāru. Paldies, paldies referentam un visiem, kur izteicās. Un gribu atgādināt, ka balsojums notiks par šo ziņojumu rīt pēcpusdienā. Un tagad mēs nonākam pie Īslandes progresa ziņojuma iestājas procesā. Kā mēs zinām, Īslande kopš 2011. gada vēd sarunas ar Eiropas Savienību. Sarunas līdz šim ir ritējušas gludi un viegli. Tomēr no janvāra vidus sarunas ir palielinājušās ņemot vērā vispārīgās vēlēšanās Islandē, kas eh, tiks noturēts aprīļa beigās. Šajā politiskajā kontekstā mūsu pastāvīgais referents Prēda ir rūpīgi izskatījis 41 grozījumu, kas ir iesniegti, un vienojas ar ēnu referentiem par septiņiem kompromisiem. Un tagad vārds eh, Prēda kungam, lai varētu ieskicēt kompromisu grozījumus. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Un, um... Pagaidīsim priekšsēdētāji pavisam nedaudz lai zālē esošie mazliet nomierinās pat ja tas ir, lai paustu savu prieku par Horvātijas iestāju. Kā jau jūs sacījāt, mēs skatām ziņojumu par Islandi un situāciju 2012. gadā. 13. decembrī pagājušajā gadā mēs apspriedām šo jautājumu šeit komitejā, un grozījumu termiņu iesniegšanas termiņš ir nu, notecējis, ir iesniegts 41 grozījums, kas, manuprāt, no nu, lielākā daļā bija noderīgas, lai e, ziņojumu varētu uzlabot. Es gribu pateikties visiem kolēģiem, kas iesniedz šos grozījumus, un arī vēlos pateikties tiem kolēģiem, kas ar mani sadarbojās kā ēnu referenti, lai varētu nodrošināt konsensuālu lasījumu attiecībā uz Īslandes tēmu. Kā jau sacīja priekšsēdētājs, ir septiņi kompromisa temati. Principā pārējās politiskās grupas pieņem šos grozījumus, un pagājušajā, pagājušā gada pēdējā plenīrsēdē mums notika sanāksme, kad mēs varējām par to runāt Strasbūrā. Uh, E, šie kompromisa grozījumi attiecas uz rezolūcijas pirmo rindkopu un uz vispārīgo sarunu procesu. Otrais kompromiss attiecas uz otro, uz astoto punktu Īslandes e, valdības e, lēmumu palēnināt sarunu procesu, tuvojoties vēlēšanām. Tālāk trešais grozījums attiec uz devīto punktu paragrāfu, kur mēs norādām, ka eh, notiek eh, svārstīšanās Islandes sabiedriskajā domā par pievienošanos Eiropas Savienībai. Un aicinām eh, Reikjaviks informācijas centru turpināt strādu. Ļoti bieži tas tiek nodēvēts Islandē par propagandas centru. Diemžēl. Ceturtais kompromiss attiecas uz uh, Eh, kapitāla kontroles eh, atcelšanu. Pēc tam piektais kompromiss attiecas uz 19. paragrāfu uz zivsaimniecību. Tālāk sastais kompromiss strīdi eh, par zivsaimniecību tāpat, un septītais ir grozījums attiecas uz Atkinsa, Tanika, Tanoka iesniegtiem grozījumiem, un šeit būtu runa eh, par sadarbību Arktikas jautājumos. Kopīgi ar kolēģiem mums ir izdevies panākt reformulējumu pirmajā, otrajā un piektajā grozījumā. Pēc tam ir ceturtais mutiskais grozījums, kas attiecas uz Ice Save. Un šeit ir uh, lēmumi. Uh, sekot situācijai, kā tā turpinās Nīderlandē un Lielbritānijā. Tas metā, uh, eh, metā ēnu uz iestājas procesu, un rezultāts varētu būt iepriecinošs visām pusēm. Tomēr mēs nevaram e, to pašu mēs nevaram sacīt par makreles kvotām. Nav izdevies panākt vienošanos ar robežu valstīm. Un ceturtā grozījuma sakarā mēģinu skatīt komisijas nostāju, mēs paužam nožēlu par to, ka Islande grib noteikt vienpusīgi savu zvejas kvotu. Es domāju, ka mums ir jāpieliek pūliņi, lai varētu novērst eh, makreļu nozvejas, eh, makreļu pārvei, pārliecīgu nozveju. Šis teksts tiks likts uz balsojumu un skatīts 13. un 14. martā. Paldies visiem kolēģiem par sadarbību. Un gribēju arī sacīt, ka tad, kad Islande uzsāka sarunas, atsevišķi horvātu kolēģi baidījās, ka Īslande varētu apsteigt Horvātiju. Un e, pat izcēlās neliels debats par šo jautājumu, ka Īslande varētu apsteigt Horvātiju. Un Atbilde šajā sakarā bija e, ka ik viena valsts pievienojas Eiropas Savienībai, ņemot vērā kā to, kā tiek īstenoti sastiegumi. E, mums ir jākonstatē, ka Īslande ir palēninājusi sarunu ritmu, Pamatā tāpēc, ka tuvojas vispārīgās vēlēšanās, kuras notiks aprīlī. Un tāpēc dažus mēnešus vai, vai, vai nedēļas pirms šīm vēlēšanām valdība ir izteikusi vēlēšanos palielināt eh, sarunu tempu. Ar to valdība mēģina novērst ietekmi uz vēlēšanu procesu. Nav e, nekāda komentāra īpašajā sakarā, bet tas ir fakts, ko mēs varam konstatēt. Paldies, paldies, Prēda kungs. Un gribētu jums atgādināt to, ka 5.30 mēs uzņemsim e, īrijas ārlietu ministru. Tāpēc e, lūdzu izsakieties konkrēti un par lietu. Vispirms Šākes kundze izteiksies Alde grupas vārdu. On... Paldies! Ja te bija ļoti interesants diskusijas par Horvātiju. Un arī man kolēģi, kas bija Anu referenti, diemžēl, diemžēl viņam vajadzēja iet prom, bet, nu, es izteikšos viņu vārdā. Viņš uzskata, ka īsti nav šeit tādu bloķējošu bloku, un viņš arī novērst to, ka par spīti arī. Jo, uh, pienākumu eh, trūkumam tomēr ir šī apņemšanās apmaksāt, eh, atmaksāt eh, fondus, un viņš ir piekrīst ziņojumam, un tas arī viss, kas man sakāps viņa vārdā. Paldies, tik tiešām tas bija īsi, Lūdzu, Ročekungs. Es arī izteikšos īsi. Ferma kunga vārdā arī viņš nevarēja ierasties. Es vēlos pateikties referentam par viņa ļoti labo līdzsvaroto ziņojumu. Paldies par lielisko sadarbību. Paldies arī par konstruktīvu pieeju, lai ņemt vērā mūsu grozījumus. Sākumā mums bija problēma ar kompromisu. Numur divi mēs neuzskatām, kā parlamentām vajadzētu iejaukties uh, attiecībā uz arī Īslandes valdības viedokļu šķelšanos. Tagad formulējums ir līdzsvarotāks, mēs nevaram piekrist. Vienīgā problēma mums ir ar ceturto grozījumu. Uh, sastais kompromisa grozījums varbūt uh, pa papildinājums tātad par šiem mākreles nozvejas kvotām. Mēs, mums pat tas ir ļoti konstruktīvi. Ka tas nav gana konstruktīvi, mēs par to balsosim rīt. Bet es un D grupas vārdā mēs nekāds cits problēmas neredzam un esam gatavi balsot par to rītdien. Paldies. Thank you very much. On Lielas paldies. E CR vārdā ar Sērts Roberts. Priekšsētāji kungs, liels paldies! Es vēlos apsveikt Prēda kungu par ļoti līdzsvarot ziņojumu un arī par viņa veiksmīgi vadītajām sarunām par grozījumiem. Arī tās sarunas bija līdzsvarotas. Viņš arī ļoti labi vadīja delegāciju, kas devās uz Īslandu. Liels paldies viņam par darbu! Kā norāda arī kolēģi, tad nav ļoti lielas pretrunas un problēmas attiecībā uz ziņojumu, bet ir bāžas. Uh, kuras jau ir arī paustas šodien par makreli un nozvejas aspektiem šajās diskusijās. Es runāju ar Stīvens Kungu, kas eh, zivsainiecības komitejas bijušais priekšsēdētājs, viņš ir ļoti kaislīgi noskaņots attiecībā uz makrēls jautājumu, bet tik tiešām tās ir aktuāls bāžas, un eh, mums ir arī tas jāatzīst. Tas pats arī attiec uz lauksaimniecības uh, nozari. Tur arī ir bāžas, un arī vēlāk mēs vēl runāšim, runāsim par šīm sadaļām un cerams atrisināsim šos jautājumus. Patīks, ka arī uh, ziņu tas ņem vērā arī finanšu diskusiju rezultāts par Īslandes. Uh, finanšu sārunām, un tad arī eh, pagāja vakar, vakarā klausījos BBC World Service eh, pusstundu ilga programma par to, cik labi Islanda ir izcinājusi savas problēmas un cik nākotni ir spīdoša. Es nezinu, vai viņi būs Eiropas Savienībā vai nē, to mēs redzēsim pēc viņu vēlēšanām un turpmākām diskusijām, tas vienkārši ir jāgaida. Bet, kas attiec tieši uz mums priekšsēdētāju, mums problēma nav ar ziņojumu, mēs to varam pilnībā atbalstīt. Liels paldies! Eh, runātāji vairs nav manā sarakstā. Aicinu Prēda kungu. Ja vēlaties, eh, varat izteikt arī uh, eh, galvānus. Es vēlos tikai. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties kolēģiem, kur izteicās. Es um, pieņēmu zināšanai to, ka sociālistu grupa vēl ir ar. Um, uh, Eh, neatrisinātiem jautājumiem, un varbūt mēs varam šeit panākt kompromisu. Paldies! Paldies! Noslēdz debats un atgādinu, ka mēs balsosim par šo ziņojumu rīt pēcpusdienā. Un tagad mēs eh, pārējām pie presu un plašsaziņas līdzekļu brīvības, eh, brīvība pasaulē. Mariete Šāk ir sagatavojusi dokumentu, tā kā mēs visi zinām, ka šīs uh, apēt uh, ziņojums ļoti ilgi tika gatavots, taču man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tagad ir uzsākts arī redakcionālais process plenāra sēdē. Balsojums būs jūnija sesijā un grozījuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis ziņotāji arī norādīja savā darba dokumentā savu pieeju, proti nedublēt pilsoniskā sabiedrības veikto darbu, kas izstrādā ikgadēju ziņojumus par presu un plašsaziņu līdzekļu brīvību. Arī vēlos pateikties ziņotājai par ļoti inkluzīvu veidu, kādā veidā tika organizētas arī konsultācijas. Uh, Un arī par to, ka viņi savā mājaslapā aicināja sniegt ieguldījumu šī ziņojuma izstrādē. Arī kolēģi, mēs redzam, kāda ir situācija attiecības preses uzziņas līdzekļiem un presi arī mūsu kaimiņu valstīs. Šīs jautājums ir ļoti aktuāls. Tagad vērts Čakas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmā viedokļa apmaiņa, balstoties diskusijas dokumenti, tika noturēts, tātad tur piedalījās ne tikai pilsoniskās sabiedrība iesaistītās puses, bet aicināja piedalīties arī visiem, kas, kuriem vēl līdz šim nebija iespēja dalīties savos viedokļos par šo. Mēs eh, ziņās redzam, uh, kādi uzbrukumi, slepkavības, dažāda vardarbība un iebiedēšana ir ikdienas parādības preses plašsaziņas laukā, taču presa ir ļoti svarīga, lai varētu piekļūt informācijai, nodrošināt brīvu izteiksmi un nodrošināt daudzpusīgas debātes. Uh, Un cilvēkiem nav tikai jāsaskaras ar draudiem, bet ir arī jaunas tendences, digitalizācija, ekonomiskā krīze, kas arī rada jaunu dinamiku, kur arī žurnālistiem un mēdījiem ir jāstrādā, kā mēs varam nodrošināt to, lai piekļuvi informācijai būtu kvalitā, kvalitatīva, kā mēs nodrošinām šo kvalitāti un objektivitāti Eiropas Savienībai, ja tas ir ļoti svarīgi, vēl jau vairāk tādēļ, ka gribam noslēgt jaunu aizsardzības ārlietu politiku, iekļaut tajā arī uh, preses brīvības aizstāvību pasaulē. Un izteikšos skaidri. Mēs negribam teikt, ka Eiropas Savienībai vai kādam citiem politiķiem būtu šeit jāiejaucas preses saturā. Nē, mums ir jākoncentrējas uz uh, platformu aizsardzību, nodrošināt to pēc iespējas lielāku brīvību. Šajā diskusija dokumentā ir uh, gūts ieguldījums no dažādiem iesaistītajām pusēm, bet manas ieceres nav šeit atkārtot, kopēt to, ko dara pilsoniskā sabiedrība. Tādēļ es arī nevēlos minēt specifiskas valstis, jo arī daudzām valstīm, tie skaitā arī dalību valstīm, ir daudz vēl izaicinājumu preses jomā. Mums tā ir ļoti plaša pieeja un uzsver galvenos jautājumus, kādi mums ir jārisina un gaidu tātad debatas un kolēģu komentārus. No vienas puses mēs redzam, ka ļoti aktīvi iesaistas cilvēki, tas ir digitalizācijas rezults, rezultāts, bet arī tas, ka prese ir kļuvusi brīvāka un tā piedalās atvērtās debatēs un arī ir izaicinājums varas vīriem. Bet tieši šīs lielās ietekmes dēļ arī varas vīri bieži vien tiek jūtas apdraudēti, jo īpaši tie, kuri ir uh, nodarbojas ar korupciju un tam līdzīgi. Tādēļ arī uh, žurnālistiem paredzēti ļoti lieli ierobežojumi, ko nosaka valdības. Daudzās valstīs uh, žurnālistiem ir uh, jāsaskaras ar ļoti nopietniem draudiem, dažādiem sodiem. Uh, vai arī saistība dažādiem politiķiem, kuri ir darbojas ar korupciju, un tad arī tādēļ mazinās izteiksmes brīvība. Ekstremekavas gadījumos žurnālisti var arī tik nogalnāti vai apcietināti, bet ir arī specifiska vai masveida cenzūra. Uh, kas tiek īstenot, un tas ne tikai ietekmē cilvēktiesības pamatbrīvības, bet tas arī ietekmē uzņēmēju darbību. Es uzskatu, ka brīvas informācijas plūsmai ir jābūt absolūtai prioritātei, kad mēs runājam par presas brīvību. Tad arī ekonomiskā attīstība, e, krīze un digitalizācija arī šiem fenomeniem var būt ieteikme uz preses brīvību. Mums ir jāatzīst tas, ka valsts intereses un komerci intereses nevienmēr saskan, jo īpaši, kad mēs runājam par tiešsaisti, gandrīz visas platformas ir privātās rokās un cilvēki uztver internetu kā publisku atvērtu vietu. Es uzsvēršu dažus draudus, kā kādus mm, izsaka valdības, zi, eh, valdības eh, žurnālistiem, tad es runāju par šo juridisko spiedienu, bet arī eh, dažādi līkumi, kas kriminalizē žurnālistus visā pasaulē. Valdības var arī izmantot savas vīras uh, izmantojot reklāmas, politiski vai arī dažādas licences vai nodokļu nodevas, un kad runāts arī par valsts mēdījiem. Tad arī tur tieši šie uh, finanšu aspekti ir ļoti būtiski un regulātoru brīvība arī. Tad ir arī, es mīnu, risinājums, kā Eiropas Savienības specifiski var risināt presas brīvības jautājumu pasaulē. Es uzskatu, ka mums ir jābūt ambicioziem. Uh, vai arī preses eh, brīvība tiek atspoguļota Eiropas komisijas politikās, ārlietu dienesta politikā arī tas tiek atspoguļots, taču nav šie atskaites punkti un visaptverožāka vīzija. Mums ir jābūt ilgspējīgai vīzijai un uh, jāparedz arī lielāka skaidrība par to, kādas programmas, kādas nosacījumus mēs paredzam, nu, piemēram, brīvās tirzniecības nolīgumos un citos sadarbības nolīgumos. Kad mums ir skaidri šie mērķi, tad arī mēs vislabāk varam uh, Uh, izstrādāt mūsu politikas, izmantot esošos instrumentus, piemēram, Eiropas Savienības instrumentu demokrātijai, cilvēktiesībām un arī geogrāfiskos instrumentus. Jābūt drošiem, ka tie ir pieejami ne tikai lielām organizācijām, bet arī mazām organizācijām. Jebkurā gadījumā mums plašsaziņa līdzekļa attīst, attīstība un preses brīvība ir jāveicina visā sabiedrībā, jā, koncentrējas uz ilgtermiņa stratēģiju, lai arī trešās valsts kopienas un privāta personas varētu būt pēc iespējas neatkarīgāki. Un es sagaidu diskusiju. Thank you very much, Ms. Jākonsāri. Mēs paldies, Jākonsāri, kundze vārds. Paldies. Mēs paldies referentei par eh, šo ļoti interesanto analīzi. Uzskatu, ka tā ir ļoti pozitīva analīze, ir patiešām labi, ka uh, viņa ir ņēmusi vērā arī to, kas ir uh, iekļauts uh, dažādos ziņojumos tiešsaistē. Protams, uh, vēl ir atlicis laiks, lai uh, iesaistītu arī uh, Mm, daudzus citus, kas interesēs par šiem jautājumiem. Sākotnējais ziņojuma virsraksts, manuprāt, ir uh, veiksmīgs. Te ir uh, pieminēti ļoti būtiski jautājumi tādā ambiciozā veidā. Es domāju, ka varbūt uh, būtu labi pieminēt tās valstis, kur preses brīvība ir pasliktinājusies. Šeit nav runa tikai par uh, sabiedrību, par to, ka mums ir jāanalizē preses brīvība. Es domāju, ka mums vajadzētu dot Eiropas pievienoto vērtību šajā analīzē. Mums vajadzētu paskatīties arī uz tendencēm pasaulē vispārīgi. Vajadzētu nodrošināt, ka no vienas puses uh, Pilsoņiem tagad ir daudz iespēju paust savu viedokli, bet no otras puses īstenībā preses un uh, pilsoņu brīvība tiek ārkārtīgi ierobežota. Tas notiek uh, gan Turcijā, gan Krievijā, valstīs, kas uh, nemaz neatrodas tik tālu no Eiropas, tāpat arī pašā Eiropā. Vēlētos pieminēt Ungāriju, arī apvienoto karalisti, kur ir bijuši dažādi skandāli Apvienotā karasta ir centusies vērsties pret eh, šādām parādībām, bet ir jāpiemina arī tas, kas notiek Francijā. Tiek eh, pieņemti dažādi likumi, kas eh, savā veidā ierobežo plašsaziņas līdzekļus. Es domāju, ka pret terorisma likumi ir ietekmējuši preses brīvību. Tas ir tāds interesants aspekts, ko vajadzētu papētīt. Referente Šāke uzskata, ka pilsoniskajai sabiedrībai vajadzētu analizēt preses brīvību un būtu labi, ja mēs nepieminētu šeit eh, konkrētas valstis. Taču es domāju, ka mēs nedrīkstam nepieminēt eh, šo situāciju. Atcerēsimies par tādām valstīm, kur šī situācija ir ievērojami pasliktinājusies. Ja Turcija, piemēram, Turcijā ir vislielākais žurnālisti cietums pasaulē. Arvien vairāk žurnālistu tiek apcietināti šajā valstī. Stratēģijas ir ļoti laba ideja. Tāpat arī es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties uz starptautiskajiem nolīkumiem, uz dažādiem nosacījumiem, kas var ietekmēt mūsu vērtības, Te ir runa par vārda brīvību un cilvēktiesībām. Pašlaik šī situācija nav efektīva īstenībā. Mēs daudz vairāk runājam nekā darām. Varu pieminēt Kazahstānu. Esmu strādājusi par referenti Kazahstānas jautājumos. Esam pieņēmuši vairākas rezolūcijas parlamentā, taču tūlīt pēc šo rezolūciju pieņemšanas Aštons kundze devās uz Centrālā Aziju, arī uz Kazahstānu. Es atvainojos, tas ir patiešām ļoti svarīgi, tieši tāpēc arī to vēlos pieminēt. Bija jūtama ļoti liela neapmierinātība un vilšanās par to, ka Aštons kundze nepieminēja vārda brīvības ierobežojumus. Kazahstāna ir valsts, kur preses brīvība īsnībā neeksistē. Mūsu cilvēktiesību pārstāvēji noteikti vajadzētu atcerēties par šīm pamatiesībām. Būtu jādod iespēja mums izteikties vienā balsī. Uzskatu, ka šis darba dokuments ir labs. Tajā ir ļoti labi apkopotas visas problēmas, kas pastāv. Tas ir ļoti labs pamats darbām. Taču es uzskatu, ka Vajadzētu šeit pieminēt vairāk konkrētu pasākumu, konkrētu ieteikumu. Eiropas Savienībai vajadzētu darboties saskaņotākā veidā. Paldies! Lielas paldies, Salafrankas kungam vārds. Sí, gracias, eh, señor presidente. Este... Paldies, priekšsādātājs. Šis darba dokuments šobrīd, ja pareizi sapratu, mēs runājam tikai par darba dokumentu, manuprāt, attiecas uz būtisko eh, tēmatu preses brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība, kas ir būtiski jautājumi ikvienā demokrātiskā valstī. Es eh, domāju, ka Mēs eh, varam atsaukties gan uz Sakarobalu saņēmēju sarakstu, gan uz komisijas sagatavotoju gadu pārskāvju Eh, sagas pārskatu par cilvēktiesībām pasaulē, lai mēs redzētu, ka daudzās valstīs ne tikai eh, pārējais eh, periodā, bet arī vēl citās ļoti daudzi žurnālisti cieš no presbrīvības ierobežojumiem. Un es domāju, ka šī ir jautājumi, kas ir skatāmi ne tikai klasisko mēdīju izpratnē, bet arī tas attiektos uz elektroniskajiem mēdījiem. Šie elektroniskie mēdījumi Eh, padara eh, situācijas atsevišķās vietās sarežģītākas, atsevišķās vietās, kur, eh, kā mēs redzam, piemēram, Arābu pavasara valstīs un citās, kas ir ļoti nozīmīgi. Domāju, ka būtu nozīmīgi šeit ņemt vērā ne, te, ne tikai interneta lietotāju viedokļus, bet arī e, profesionāļu viedokļus. Un iepriekšējās e, runātājas e, komentārs varētu būt nozīmīgs, ņemot vērā tās valstis, e, kurās regulāri tiek pārkāpti tas mēdīju brīvības. Es domāju, ka ne, varbūt nevajag sniegt pilnīgas detaļas, bet ir atsevišķas valstis, kurās īpaši um, tiek, eh, notiek eh, maš, eh, plašsaziņu brīvības ietekmēšana. Priekšsādātā es domāju, ka mēs varētu lūgt referentei konkrētākus precizējumus kalendāra un termiņu sakarā kad eh, tiek domāts iesniegt komitejai eh, ziņojumu. Bet šeit pats galvenais būtu sameklēt Eiropas Savienības pareizo atbildi, lai varētu nodrošināt preses brīvību. Eh, neliela kritiska piezīme ziņojuma gadījumā, ka mums ir jābūt piesardzīgākiem tad, kad mēs atsaucamies uz terminoloģiju, Eiropa, kā norāda referenti. Uh, Eiropas Savienība varētu izglītot vai audzināt valdības. Es domāju, ka mums nevajadzētu mēģināt izklausīties paternalistiskiem attiecībā uz tiem jēdzieniem un vārdiem, ko mēs izmantojam. Katrā ziņā es apsveicu priekšsēdētāju šo darba dokumentu, kas, manuprāt, ir būtisks elements eh, attiecībā uz presi informas brīvību, un es domāju, ka šis varētu būt viens no tiem ziņojumiem, kas eh, atzīmētu mūsu sasaukumu tik jūtīgā jomā parlamentam, un mums vajadzētu mēģināt veidot Eiropas Savienības eh, atbildi, it īpaši ar cilvēktiesību programmām, un arī eh, koncentrēties uz īpašu programmu veidošanu konkrētu darbību jomā. Paldies! Lielas paldies attiecībā uz laika grafiku. Varu pavisam ātri pieminēt, ka otrā uh, ziņojuma projekta izskatīšana ir paredzēta 20. martā. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 9. aprīlis, to jau es pieminēju sākumā. Grozījuma izskatīšana mūsu komitejā ir paredzēta 6. maijā, un balsojums komitejā būs nākamajā dienā, 7. maijā. Sagaidāms, ka plenārsēdē par šo ziņojumu balsosim jūnija sesijā. Es vēlētos izmantot eh, šo iespēju, lai vērstos pie politiskajām grupām, kurām vajadzētu nominēt savus referentus eh, šim iniciatīvas ziņojumam. Šākis kundze, bet pavisam īsi lūdzu. Paldies priekšādētāji, es centīšos izteikties īsi, bet es domāju, ka būtu labi um, paust savu reakciju par Jakons Sāri kundzes un savu Frankas kunga teikto. Uh, Es domāju, ka kopumā mēs esam viensprātis. Es atzīstu to, ka pretterorisma likumi iespējams vēršas pret vārda brīvību un preses brīvību. Piekrītu arī, arī abiem kolēģiem, eh, ka vajadzētu norādīt uz konkrētām valstīm, kur ir problēmas. Es nevēlējos šajā pirmajā dokumentā iekļaut visu valstu sarakstu, jo tad mums būtu ļoti garš saraksts. Ja ir runa par tādām valstīm kā Turcija, kas Eiropas Savienībā ir ļoti būtiska valsts, kas ir jāņem vērā arī mūsu paplašināšanās politikā, es domāju, ka mums vajadzētu runāt par šiem jautājumiem. Šeit mums ir gan pienākums, gan arī iespēja uh, Eh, ko mums nevajadzētu palaist garām. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par tirdzniecības nolīgumiem. Uzskatu, ka Eiropas Savienības ticamība ir ļoti būtiska. Mēs nevaram runāt tikai par nosacījumiem, mums šie nosacījumi ir arī jāpiemēro, ja tas ir vajadzīgs. Tagad uh, atbildēšu uz Sela Frankas kunga komentāriem. Daļēji es uzskatu, ka mums ir eh, līdzīgas domas, bet, protams, uh, ņemšu vērā viņa teikto par valodas sensitivitāti. Es gribēju teikt, ka vajadzētu izmantot regulātoru paraugu praksi, vajadzētu izveidot vislabāko ietveru, kā garantēt vārda brīvību postkonflikta valstīs un pārējais perioda valstīs. Protams, mums vajadzētu aicināt valdības rīkoties saprātīgi. Uh, Protams, es paskatīšos arī, vai ir iespējams iekļaut uh, izvērtējumu cilvēku uh, tiesību ziņojumos. Labprāt sadarbošos ar kolēģiem šajos jautājumos. Labprāt saņemšu jūsu ieguldījumu līdz marta sākumam. Ja jūs vēlaties, lai uh, šīs jūsu domas tiktu ņemtas vērā pirmajā ziņojuma uzmetumā. Lielas paldies! Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu un varam pievērsties Bosnijai un Hercegovinai. Šis ir, šī ir pirmā reize, kad izskatām Bosnijas un Hercegovinas ziņojumu. Esam jau pieņēmuši deviņas atsevišķas rezolūcijas par paplašanāšanās valstīm. Šī valsts riskē ar to, ka tā varētu iepalikt salīdzinām ar citām valstīm šajā reģionā. Progress ir bijis ļoti ierobežots. Līdz šim šī valsts nav izpildījusi mērķus, kas ir vajadzīgi, lai varētu noslēgt stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, un lai Bosnija varētu sagatavot ticamu pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā. Mūsu galvenās bāžas ir tādas pašas kā citos gados. Politiskā vadība nav uh, pilnībā vienojusies par turpmāko valsts virzību. Tagad došu vārdu mūsu referentei Pakas kundzei, kas uh, mums pastāstīs par galvenajiem secinājumiem šajā ziņojumā. Nu, jūs pateicāt to, kas man ir jāsaka. Tas nozīmē, ka man vairs nav nekā sakāma. Ik viens zina, ka pagājušajā pavasarī, kad gatavojām iepriekšējo ziņojumu, uh, Es eh, mēģināju novilkt eh, visu līdz eh, pašām beigām, līdz es varētu pateikt kaut ko pozitīvu. Centos to darīt arī šoreiz, bet tas man tā īsti neizdevās. Esam atkal turpat vai nu visu laiku turpat, kur pagājuši gad. Problēma ir tāda, ka valsts ir ļoti sadrumstalota. Tas, protams, attiecas arī uz Daytonas mantojumu, Tas nozīmē, ka šī valsts savu konstitūciju neizveidoja pati, tā tika samesta kopā Daytonā un līdz ar to valstī ir jāsaskaras ar ļoti smagu slogu. Strasbūrā cilvēktiesību tiesa aicināja, lai valsts beidzot pārveidotu savu konstitūciju, lai tā vērstos pret diskrimināciju. Atcerēsimies, ka valsts pati neveidoja savu konstitūciju, tā bija starptautiskā kopiena, kas to darīja. Vēlētos atsaukties arī uz Seidiča un Finčī lietām. Vajadzētu aicināt, lai visi cilvēki, kas dzīvo šajā valstī, neskatoties uz viņu etnisko piedarību, varētu pieteikties uz jebkuru amatu šajā valstī. Bet tā nemaz nenotiek, ja eh, cilvēki nepiedara trīs konkrētām etniskajām piedarībām, tad īstenībā viņi šeit nevar neko iesākt. Tā nekur nenotiek, nevienā valstī tā nav. Šeit ir runa par to, ka eh, šī konstitūcija tika ātri vien sadiegta kopā eh, pēc kara beigām, un to nedarīja šīs valsts pārstāvī. Tas nozīmē, ka eh, cilvēkiem ir jālabo uh, lietas, kurās tie nav vainojami. Otra problēma ir tāda, ka valsts ir sadalīta divās daļās, divās vienībās. Pirmā ir Serbu republika, kur agrāk dzīvoja Serbi, un otra ir Horvātu musulmaņu federācija, kur galvenokārt dzīvo bosnieši un apmēram 12% horvātu. Šīs federācijas problēma ir tāda, ka tā nespēja funkcionēt, tāpēc, ka pēc 90. Eh, gada atentātiem, eh, tā ir, eh, diemžēl, politiski nespējīga. Ir desmit kantoni ar desmit premjerministriem, ar veselu kaudzi dažādiem ministriem un vēl citām amatpersonām, pēc tam ir federatīvā valdība, un tad pēc tam it kā visa šī kopējā valsts. Varam iedomāties, ka, diemžēl, šajā valstī nekas nespēja funkcionēt tieši šīs sarežģītās struktūras dēļ. Tā ir ļoti smaga problēma, es vēlējos to pieminēt jau pašā sākumā. Neviens līdz šim nav mēģinājis palīdzēt eh, cilvēkiem šajā valstī šo struktūru izmainīt. Šī struktūra eksistē jau kopš 1996. gada. Visi, kas tur dzīvo, visiem, kur ir bijuši amati, kuriem šī amati vēl ar vien ir, eh, cenšas šo struktūru saglabāt, jo savādāk ļoti daudz politiķu paliktu bez darba, daudziem cilvēkiem nebūtu vispār nekāda darba šajā pilnīgi nevienam nevajadzīgajā aparātā. Neviens nav centies iesaistīties šie problēma risināšanā, arī komisija nav centusies eh, to darīt. Diemžēl es eh, nevaru arī šeit eh, neko pozitīvu pateikt. Atcerēsimies arī, ka amerikāņu administrācija centās šeit ķerties klāt, tā teica, jā, mēs eh, to izdarīsim, mēs mēģināsim šo problēmu atrisināt no ārpuses. Nu, nevar šādā valstī, kurā ir notikušas jau neskaitāmas demokrātiskas vēlēšanas, no ārpuses kaut ko izmainīt. Vajadzētu aicināt šos cilvēkus pašiem kaut ko saprast un censties eh, vērst eh, visu par labu no iekšienes. Atcerēsimies, ka nedrīkstam um, amerikāņiem atstāt šo lietu. Daytona ir amerikāņu mantojums, un, diemžēl, uh, tā nedarbojas. Jā, ar to karš beidzās, bet tas arī ir viss. Vēl Bosnija un Hercegovina saskaras ar tādu problēmu, ka vēl ar vien šajā valstī ir ļoti daudz etnisku atšķirību. Uh, Plaisa starp eh, bosniešiem un hercegoviniešiem ir ar vien eh, lielāka. Politiķi īstenībā to tikai stimulē. Vienmēr tiek eh, aicināts atcerēties par savām nacionālajām saknēm. Līdz ar to cilvēki neko nespēja izdarīt. Arī korupcijas jomā tas rada ļoti daudz problēmu. Šī administrācija šķiet nespēja funkcionēt Kā jau iepriekš tika pieminēts, korupcija ir sasniegusi ļoti lielus apmērus, un tas īstenībā ir saprotami, jo šajā valstī ir ļoti daudz dažādu līmeņu, tas vienmēr ir jāņem vērā, un pret to vajadzētu uh, izvērst kopīgu cīņu. Beidzot, uh, šajā valstī ir valdība, pirms pusotra gada tā stājās pie darba. Diemžēl vasarā atkal viss izjuka, sākās atkal tāds miera periods. Uh, iz, tika izveidota ministru padome, to nevarētu saukt par eh, valdību, tā ir ministru padome, bet eh, pa šo laiku federatīvā valdība diemžēl ir sabrukusi un diemžēl vairs nav nekādu pārmaiņu. Iespējams, jūs neatceraties to, ka šai valstī īstenībā nav iespēju pieņemt eh, visus lēmumus pašai pastāvīgi. Uh, Atcerēsimies, ka tā vēl ar vienu ir augstais pārstāvis. E, Aštons kundzes cilvēks Sērencens, kurš šajā valstī pārstāv Eiropas Savienību. Viņš nav vienkārši delegācijas vadītājs, viņam ir cits status. Problēma ir tāda, ka bez viņa ir arī kāds cits augstais pārstāvis, kas mm, pārstāv starptautisko kopienu, tātad krievus, amerikāņus, pilnīgi visus pārējos. Problēma ir tāda, ka šī institūcija, kas kopš 90. gadu vidus pastāv šajā valstī, lai palīdzētu restruktūrizācijas procesos, lai iesaistītos uh, politiskajā dzīvē, šīs augstais pārstāvis vēl ar vien darbojas ar tādām pilnvarām, kas nāk mantojumā no Daytonas. Viņš var pieņemt dažādus likumus, kas īsnībā noved pie tā, ka politiķi neuzņems atbildību par to, kas notiek savā valstī. Viņi saka, jā, augstais pārstāvs pieņem šo lēmumu, man ar to nav nekāda sakara. Tas nozīmē, ka šajā valstī īstenībā nav atbildīgas politikas. Tā īstenībā nedrīkstētu būt. Augstais pārstāvis vēl ir vien darbojas, viņam ir jāstrādā, līdz pat brīdim, kad visi jautājumi, kas ir paredzēti konstitūcijā, tiks atrisināti. Ekonomiskā situācija ir nožēlojama. Gan drīz nav nekādu investīciju. Šādu investīciju nav tāpēc, ka īstenībā investīcijas var notikt tikai tiesiskā valstī. Administrācijai ir jābūt spējīgai darboties. Problēma ir tāda, ka no vienas puses ir viena partija pie stūres, tad ir kantons, kur kāda cita partija ir pie stūres, reģionā atkal kāds cits darbojas, un tad, protams, nekas nenotiek. Tāda ir pašreizējā situācija. Protams, cilvēki nav vainojami pie tā, ka uh, viss ir tādā nekārtībā, bet eh, tā tas vienkārši ir. Izglītība arī šeit ir ļoti daudz problēmu. Ir vajadzīgi labi izglītoti jauni cilvēki, taču atcerēsimies, ka šajā valstī vēl ar vien ir tāda situācija, kur zem viena uh, jumta ir divas skolas, pa vienām durvīm skolā iet musulmaņu bērni, pa otrām durvīm katoļu bērni, nu, gluži kā viduslaikos. Ir jāmēģina šiem cilvēkiem saprast, ka šādā veidā tiek tikai un vienīgi veicināts naids. Šādā veidā nevar nodrošināt samierināšanos, nevar veidot kopīgu valsti. Tieši tāpēc arī uh, nav uh, ārvalstu investoru šai valstī. Jau ilgāku laiku ir eh, uzsākt stabilizācijas un asociācijas process, bet, diemžēl, vēl ar vienu nav atrisināti vairāki jautājumi, kas ir šī nolīguma nosacījums. Neatkarīgi no Kosovas, tas ir tāds kā pēdējais posmiņš šajā ķēdē, un tas, protams, ir ļoti briesmīgi. Situācija nav uzlabojusies. Nav iespējams atrasināt tikai atsevišķus jautājumus. Daži likumi ir pieņemti, piemēram, cenzūras likums ir pieņemts. Tāpat arī budžeta likums ir pieņemts, taču politiskā ainava ir sadrumstalota ir ļoti daudz arī naida dažādu personību starpā, un līdz ar to ir ļoti grūti šo valsti nolikt uz kājām kā kopīgu valsti. Ir 13 izglītības ministri šajā valstī, nu kā tad izglītības sistēma var e, eksistēt? Šajā valstī ir 167 ministri federatīvajā valstī, Vai jūs vispār spējat iedomāties, kā tas eh, funkcionē? Paskatīsimies uz eh, federācijas budžetu, kāda to var pieņemt, ja tik daudz ministru. Mums vajadzētu domāt par eh, svarīgākajām lietām. Esam mēģinājuši palīdzēt policijas jomā, tikko tika pabeigta policijas misija, tāpat arī Altējā misija vēl ir vien darbojas šajā valstī, bet tā ir mm, tikai un vienīgi palīdzība. Tā nav tāda palīdzība, kas ļautu cilvēkiem palīdzēt pašiem sev. Es nevēlos šeit eh, vēl ilgāk runāt eh, par tādām negatīvām lietām. Pavisam drīz pie mums ieradīsies ļoti svarīgs viesis. Ja jūs vēlaties, jūs varat, protams, eh, šo manis rakstīto vēl sāsināt, bet es domāju, ka tas jau ir pietiekami ass. Mums jau pagājuši gadu vajadzēja um, to pateikt. Neredzu šeit nekādu progresu. Man ir patiešām žēl, jo tie, kas visvairāk no tā cieši, ir jaunieši, cilvēki, kas dzīvo šajā valstī. Un, protams, viņi cenšas rast patvērumu ārpusē. Emigrācija šajā valstī ir ļoti liela. Es ceru, ka pavisam drīz mums izdosies pieņemt svarīgākus, labākus lēmumus un mums izdosies panākt samierināšanos starp dažādiem, dažādu etnisko piedarību cilvēkiem šajā valstī. Tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu labāk iesaistīties, lai mēs varētu nodrošināt, lai Eiropas Savienības pārstāvi šajā valstī varētu dot savu ieguldījumu. Komisija to ļoti labi zina. Es ceru, ka augstais pārstāvis, kas pārstāv starptautisko kopienu, beidzot tiks likvidēts, un cilvēki būs atbildīgi paši par savu rīcību. Varbūt tas viņiem palīdzēs. Lielas paldies! Lielas paldies, Ročika kungam vārds. Paldies priekšādētāji pavisam īsi. Es domāju, ka man nav nekas daudz piebilstams tam, ko tikko minēja Doris Faka. Tas ir ļoti labs ziņojums, bet diemžēl, diemžēl, uh, to ir eh, pavisam skumīgi lasīt. Tiešām progresa nav. Eiropas iestāšanās eh, progress ir niecīgs. Kā jau Doris Paka minēja, ir vairāki nosacījumi, kas ir jāizpilda, lai administrācija un institūcijas varētu funkcionēt. Tas nozīmē, ka esam viensprātis par iestāšanos Eiropas Savienībā. Diemžēl šo problēmu dēļ šāda iestāšanās nav iespējama. Daži pavisam īsi komentāri. Mēs iesniegsim dažus sīkus grozījumus. Attiecībā uz ziņām ekonomisko daļu mums vajadzētu pieminēt eh, Bosnijas Hercegovinas pieteikumu iestājai PDO. Varbūt mums vajadzētu šeit eh, iekļaut arī kādus pozitīvus komentārus. Es domāju, ka tas pats attiecas arī uz 27. Eh, punktu. Dzirdējām, ka pavisam nesen ir notikusi sanāksme starp komisāru Fīli un eh, ārlietu ministriem no Bosnijas un Hercegovinas. Es domāju, ka tas arī ir tāds pozitīvs piemērs, ko mēs varētu iekļaut ziņojumā, lai uh, dotu bosniešiem, hercegviniešiem stimulu darboties. Galu galā mēs taču vēlamies, lai būtu kaut kāds progress. Paldies, priekšādātāji! Paldies, Lunačikas kundze! Paldies! Izteikšos sēnu referents vietām. Gribu pateikties Dorisei par ziņojumu, kā arī to norādīja eh, Raučekungs, diemžēl ne tikai optimistisku un varu tikai piekrist sacītajam, ka Daytonas līgums atnesa mieru, pa, eh, pabeidza karu, bet neatnesa mieru. Vairākus eh, jautājumus eh, gribētu pieminēt eh, īsi par ekonomisko situāciju, jo jūs atsaucaties uz jauniešu problēmām, bet ir jānorāda, ka viss reģions cieš no tās krīzes, kas ir Eiropas iekšienē, jo Bosnija ir piesaistīta pie eiro, un tas ir vēl viens, eh, vēl viens no punktiem, kas būtu jāiekļauj šeit. Tāpat arī e, tīri ekonomiski Eiropas Savienības darba tirguma. Bosnijas pilsoņi e, ļoti grūti var piekļūt Eiropas Savienības e, tirgumu, grūtāk nekā trešo valstu pilsoņi, kas nav paplašināšanās procesā. Un uh, biju gandarīta, ka iekļāvāt jautājumus par e, vardarbību ģimenē, par darbību pret sievietēm, izvarošanu kara laikā. Tas attiektos ne tikai uz Bosniju, bet arī uz citiem reģioniem. Un Vēl viens jautājums. Bosnijas, eh, Hercegovīnas eh, struktūras vienkāršošana. Es domāju, ka tas būtu risinams ar konstitucionālās eh, reformas palīdzību, jo nevar vienu struktūru reformēt, nav pietiekami. Tas ir jādara um, visās struktūra vienībās. Un pēdējais bezbīzu režīms, 25. punkts. Es negribētu sacīt, ka uh, E, Bosnijas Hercegovinas pilsoņi ļaunprātīgi izmanto Eiropas patvērumu sistēmu. Daži to izmanto, jo ir grūti viņiem atrast citu veidu, kā strādāt Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs varētu iesniegt grozījumu, iekļaut lūgumu dalību valstīm paredzēt procedūras eh, patvērumu meklētājiem ātrākas dalībvalstīs, jo tas arī varētu būt nozīmīgi cilvēkiem, kuri meklē patvērumu katrā ziņā. Uh, Eh, paldies, tie bija eh, grozījumi kolēģis Kornelīsenes vārdā un eh, cerīgi raugos uz sadarbību turpmāk. Paldies! Un viena minūte Pampaloni kundzei, kura pārstāv uh, paplašināšanās ģenerāldirekciju komisijā. Paldies! Paldies Pakas kundzei par lielisko ziņojumu. Komisija. Pilnībā atbalsta ziņojumā iekļauto analīzi, un tas atbilst mūsu vērtējumam oktobrī gads, gada pārskatā. Diemžēl e, attīstība visai pozitīvi netika vērtēta. Ļoti īsi, jo ir maz laika, es gribētu uzsvērt Eh, dialogu, kas šobrīd notiek starp komisiju un Bosniju Hercegovīnu, un arī ir citēts eh, Doris Pakas ziņojumā. Pirmkārt, tas ir augsta līmeņa dialogs par iestāšanās procesu, lai varētu uh, iekļaut uh, svarīgus uh, nolēmumus, un šobrīd mēs intensificējam dialogu ar politiskiem vadītājiem, lai varētu nodrošināt kompromisu. Uh, pašā Bosnijā, Hercegovīnā, lai varētu sāties spēkā asociācijas nolīgums. un eh, pēc konstitūcijas nomaiņas var procesu turpināt ar paplašināšanās pieteikumu. Saraģevas eh, mūsu. Uh, to try to speed up the uh, transposition of this uh, rule. Um, struktūra arī uh, seko Fīles nosūtītē vēstulē. Tāpat ir vēl viens augsts līmeņa dialogs tiesiskuma sakarā nākamā sanāksme notiks. Berč kodas apgabalā, kas ir arī svarīgs elements. lai risinātu tiesiskuma jautājumus. Un kā jau es pieminēju, piekdiena dialogs ar Bosniju, Hercegovīnu un Horvātiju, kad tiksies abu eh, valstu ārlietu ministri sanāks vadīs komisārs Fīle, kad tiks apspriesti robežu jautājumi. Un mēs mēģināsim panākt risinājumus un progresu tādos svarīgos jautājumos, kas vēl aizvien ir neatrisināti un varētu būt eh, kaitīgi Bosnijai pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai 1. jūlijā. Un iespējams, ka mēs varētu lūgt ats, eh, Dorisu Paku ņemt vērā sanāksmes rezultātus. Tāpat arī noslēgumā gribu sacīt. Um, ka esam ieplānojuši dialogu izglītības ziņā. Mēs varam tikai piekrist, ka izglītība ir būtisks jautājums Bosnijā, Hercegovinā un visdrīzāk maijā. Dialogue, working group uh, with all the international community that e, būs e, dialogs paredzēts ar grupām, kas strādā pie izglītības jautājumiem, un tiem ministriem, kas atbild par izglītību Bosnijā Hercegovinā. Paldies! Pākas kundze. Jā, protams, es eh, labprāt iekļautu šajā tekstā arī dažas pozitīvas piezīmes. Nu, nav jau tā, ka es tikai vienīgi kritizēju, bet eh, šķiet, ka jūs eh, runājāt pirms izlasījāt manis rakstīto tekstu. Nu, jā, man ir jākritizē kur gan citur es to darīšanu šajā ziņojumā. Par bēgļu atgriešanu ir uh, piešķirta nauda šādu mērķu vajadzībām. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šī nauda netiktu neliederīgi iztērēta. Vajadzētu nodrošināt, lai mēri, kas saņēma šo naudu, arī ieviestu vajadzīgo infrastruktūru, lai tiktu nodrošināta elektrība. Serbskas republikā vienmēr tā ir noticis. Tāpat arī es vēlētos atgādināt, ka vienīgā valsts Balkānos, kur kosovieši nedrīkst iebraukt, ir tieši Bosnija Hercegovina. Pat Serbijā kosovieši drīkst iebraukt, bet ne Bosnijā Hercegovinā. Thank you very much. Paldies. Gribēju tikai minēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. Eh, februārs. Dāmas un kungi, godātie kolēģi! Es vēlos sveikt mūsu vidū un arī visu vārdā pateikties Irijas ministru prezidenta vietnieku un ārlietu tirzniecības ministra Imon Gilmor. Pateikties viņām par ierašanos pēc ārlietu padomes, kas notiks šodien. Es vēlos atvainoties, godātais ministra kungs, mūsu priekšsēdētājs Broka kungs nevar būt šodien kopā ar mums, jo viņiem ir jārisina svarīgi jautājumi Vācijā. Godātais ministra kungs, mēs saprotam, ka e, darba kārtība bija īpaši izaicinoša. Jūsu skatīties šodien jautājumu bija situācija Malī, kur mēs visbeidzot sagaidām uh, ka oficiāli arī tiks nosūtīta misija atbalstot Malī armiju, arī diskusijas par austrumu partnerību, un šeit mēs te gribētu zināt, kā eh, ministri risina jautājumus un situāciju Gruzijā, Moldovā un Ukrainā, kur pro-eiropiešu alians ir krīzē. Jūs runājat arī par situāciju Irākā, valsts ar kuru mēs esam noslēguši ļoti svarīgu sadarbības nolīgumu. Arī notikuma attīstība ar dienvidu valstīm, īpaši satraucošas situācijas Sīrijā un visbeidzot vidēju austrumu miera process, kā arī vēlēšana rezultāti Izrēlā. Ļoti blīva programma. Uh, Mēs esam iepazinušies ar pārdomu secinājumiem, un tagad mēs gribētu uzklausīt jūs. Kā tad notika šī sadarbība? Thank you very much, uh, Mr. President. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos uh, nodot savus sveicienus arī Broka kungam. Es, protams, saprotu, ka viņam ir uh, vairāki iekšliet politiskie jautājumi, kas viņam ir jārisina. Kā mēs zinām, visa politika ir vietēja līmeņa politika. Ārlietu padomē tika pabeigta. Nu pat mēs eh, tikāmies līdz pat 9.30 eh, no rīta. Mums bija ļoti gāras sarunas, eh, ļoti daudz darba. Man ir liels prieks, ka varēju ierasties pie jums šeit ārlietu komitejas sanāksmē, lai jums pavēstītu uh, par ārlietu uh, padomes secinājumiem. Padome izskatīja attīstību politiskajā situācijā Malī pēc tam, kad uh, Malī varas iestādes pieņēma ceļu karti un pēc tam, kad Briselē tikās Malī uh, grupa 5. februārī. To vadīja vicepriekšādātā augstā pārstāve Katrīna Aštone. Uh, Tika uzsāktā Eiropas Savienības mācību misija, eh, tika uzreiz sniegt, sniegtas konsultācijas un pavisam drīz tiks sniegts arī mācību atbalsts pēc tam, kad tiks eh, pabeigta spēku ģenerācija. Padome pieņēma secinājums par Malī un tajos tika uzsvērta Eiropas Savienības palīdzība ceļu kārtas īstenošanā un vēlēšanu organizēšanā vēlāk šī gada laikā. Tāpat arī tika runāts par samierināšanas komisijas izveidi un par uh, palīdzības sniegšanu gan civilajiem, gan militāriem spēkiem. Uh, padome apsveic uh, grupas sasniegto, tāpat arī komisārs Piebāks ir paziņo, sniedzis paziņojumu attīstības ministriem Dublinā, tas notika 12. februārī. Eiropas Savienības reakcija uz krīzi Malī ir eh, saucama par visaptvarošu palīdzību. Tika mobilizēta gan kopējā ārlietu un drošības politika, tāpat arī tika um, piešķirti 15 miljoni Āfrikas vadītāja atbilsta misijai Malī afizma. Tāpat arī tika nodrošināti 127 miljoni uh, no EHO līdzekļiem eh, Sahela reģionam, lai vērstos pret humanitāro krīzi, un tāpat eh, pavisam nesen tika piešķirt 250 miljoni attīstības palīdzībā. Mums vajadzētu atbalstīt eh, Eiropas Savienības iesaistīšanos, vajadzētu nodrošināt demokrātijas un tiesiskumā veicināšanu šajā valstī. Austrumu partnerība arī bija ļoti būtiska ārlietu padomē. Ministri izskatīja progresu Austrumu partnerībā pirms uh, Austrumu partnerības ārlietu ministru tikšanās jūlijā un samita Viļņā uh, mazliet vēlāk. Tika strādāts pie asociācijas nolīkumiem un brīvās tirdzniecības nolīkumiem ar Ukrainu, Moldavu, Gruziju un Armēniju. Tie ir ļoti svarīgi elementi, lai izveidotu ciešākas attiecības ar Austrumu partnerību. Sarunās par asociācijas nolīgumu ar Azerbaidžānu turpinās. Ministri uzskatīja, ka vajadzētu nodrošināt iekļaujošu procesu līdz pat samitam, tā lai partneru valstis uzņemtos atbildību par šiem procesiem. Komisārs Fīlē sniedza informatīvu ziņojumu padomē par uh, neformālo austrumu partnerības dialogu, kas notika pagājušajā nedēļā Tbilisī. Viņš tur uh, piedalījās kopā ar uh, Mišmita kungu, kurš pārstāvēja Aštons kundzi. Uh, Tika runāts ar partnerības valstīm pirms samita Viļņā. Filskungs tikās ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Pilsoniskās sabiedrības fórums sniedza prezentāciju ārlietu ministriem. Tas atgādina par to, cik būtiska Eiropas Savienībai ir uh, šāda procesa atklātība un visu iesaistīto pušu iekļaušana. Tāpat arī tika atgādināts, ka procesu gaita Austrumu partnerības valstīs noteiks eh, turpmāko sadarbību. Tas nozīmē, ka partneri, kas nodrošinās reformas, do, saņems vislielāko ieguldījumu no Eiropas Savienības puses. Ministri piekrita, ka pirms Viļņas samita padome regulāri atgriezīsies pie šī jautājuma. Attiecībā uz Sīriju padome ir vienojusies atjaunot ierobežojušas pasākumus, kas tika piemērot Sīrijas režīmam uz vēl trīs mēnešiem. Tas nozīmē, ka e, tiks e, sniegta tehniskā palīdzība civilpersonu aizsardzībai. Notika viedokļu apmaiņa par to, kā vislabāk Eiropas Savienība varētu atbalstīt opozīcijas spēkus un Sīrijas e, pūliņus nodrošināt politisku risinājumu un arī kā turpmāk sniegt humanitāru palīdzību Sīrijas sabiedrībai. Padome atbalstīja Brahīmī kunga centienus nodrošināt uh, politisku risinājumu, lai uh, opozīcija uh, vērstos pretā sadrežīmu. Padome pieņēma secinājumus par Sīriju, kurā tika uzsvērti tās uh, humanitārie mērķi. Tikšanās ar Brahīmī kungu tika atlikta, iespējams, līdz martā ārlietu padomē. Vicepriekšēdētāja ārlietu padomes uh, pusdienās runāja par Eiropas Savienības intensīvāku iesaistīšanos uh, tuvo austrumu miera procesā. Šīs komitejas locekļi noteikti zina, ka Eiropas Savienības nostāja par uh, šādu sarunu rezultātiem ir skaidri pausta jau vairāk kārt, un tā balstās uz divu valstu risinājumu. Cieši sadarbojoties ar otro Obamas administrāciju, uh, mēs eh, varēsim nodrošināt šīs iesaistīšanās rezultātu sasniegšanu, un tieši to arī augstā pārstāve mēģinās darīt. Augstā pārstāve atsaucās uz savu tikšanos ar uh, valsts sekretāru Keriju. Mēs runājam arī par Irāku. Irākā ir ļoti, Irākā ļoti delikāta situācija. Tās robežas apdraud gan uh, dažādi iekšējie konflikti, gan arī ārējais, spied, ārējais spiediens. Eiropas Savienības dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt intensīvākus centienus, lai varētu izmantot iespējas, ko dod Eiropas Savienības Irāka un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums. Irākai ir vairāki sadarbības partneri, proti Līča valstis, Turcija, NATO un, un citas institūcijas. Uh, 20 miljonu programmai ir jāsāk darboties pirms vasaras. Cilvēktiesības, tiesiskums un izglītība ir galvenās prioritātes nākošajā finanšu schēmā. Komisārs Piebalgs uzsvēra drošības izaicinājumus, ko Eiropas Savienība, ANO un arī citas iesaistītās puses cieš uh, Irākā sniedzot savu palīdzību. Vēlētos uzsvērt arī citus padomus secinājumus, kurus mēs pieņēmām. De PRK mēs nosodām uh, kodola izmēģinājums, kas tika veikti februārī. Mēs piemērojam dažādus pasākumus, kas ietver uh, ierobežojums attiecībā uz uh, dažādu metālu izmantošanu. Tāpat arī uh, embargo tikko uh, drukātajām banknotēm un uh, monētām. Mēs uh, vēršamies pret to, ka Ziemeļkoreja turpinātu savas uh, Eh, tālākās kodola izmēģinuma programmas. Savos secinājumos mēs arī uzsvērām Eiropas Savienības atbalstu eh, ANO iestādēm un citām ANO institūcijām. Ir jābalstās uz līgumiem un ir jābalstās arī uz referentu un ziņošanas sistēmu. Uh, Mēs paredzam aktīvu Eiropas Savienības iesaistīšanos eh, tematiskajās rezolūcijās 2013. gadā. Valstis, kas ir identificētas kā pri prioritātes, ir Sīrija, Šrilanka, Malī, eh, Bjā, Birma, Mjanma un Baltkrievija. Sieviešu bērnu tiesības, invalīdu tiesības, diskriminācija balstoties uz seksuālo piedarību un identitāti ir eh, galvenās prioritātes, ko Eiropas Savienība ir identificējusi. Attiecībā uz Zimbabvi Eiropas Savienībā vēlas atjaunot ierobežošas pasākumus, te ir ietverti arī dažādu personību saraksti un institūciju saraksti. Mēs vēlamies aicināt politiskās partijas Zimbabvē turpināt veidot valsti, ievērojot politiskās vienošanās un pieņemto ceļu karti. Konsulārais referendums ir nākamais posms, kas uh, ļautu mums apturēt vairākus Eiropas Savienības uzliktos ierobežošus pasākumus. Eiropas Savienības attieksme pret Zimbabvi būs cieši saistīta ar politisko progresu šajā valstī. Priekšsēdētāji kungs, tie bija galvenie secinājumi, kādus ārlietu padomē. Man ir patiešām liels prieks atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas deputātiem varētu būt. Paldies ministra kungam, un tagad vārdi, vārds kolēģiem. Vispirms tālāk Franks kungs. Sí, gracias, eh, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gracias, eh, senor viceprimer ministro. Paldies, um, vicepremjerministra par šo padomis rezultātu izklāstu, kas bija visātrākais nesenā vēsturē. Jūs Eh, kā jau jūs sacījāt, eh, padoms tikšanās beidzās eh, pirms stundas un esat jau kopā ar mums. Bet es gribētu vispirms uzdot vienu jautājumu par slēdzieniem Sīrijas sakarā. Papildus um, atbalstam, ko sniedzam ANO ah, īpašiem sūtījumiem Arābu līgai un papildus um, uh, aicinājumiem drošības padomē Ķīnai un Krievijai uzņemties atbildību? Vai jūs uh, uzskatāt, ka Eh, pārejas periodu varētu veicināt, nododot eh, starptautiskajai krimināla tiesai personas, kas ir atbildīgas par pārkāpumiem eh, Sīrijā. Tālāk par Ziemeļu Koreju. Papildus apvienoto nāciju rezolūcijām ir ieviestas vesela rinda autonomu sankciju. Vai jūs varētu konkrētāk izklāstīt, kādas ir šīs sankcijas? Un visbeidzot Eh, pēdējais jautājums Malī misijas sakarā. Eh, šodien tika pieņemts lēmums eh, nosūtīt atbalsta misiju Mali armijai. Un daļa no šīs misijas jau ir nonākusi galvaspilsētā. Un E, tiek norādīts, ka šīs misijas mērķis nav kaujas darbības. Vai jūs varētu e, norādīt, vai padomē ir izvērtēti šīs misijas drošības nosacījumi, ņemot vērā šo apgalvojumu, kas skaidri eh, paskaidrotu Eiropas Savienības misijas patieso raksturu? Danžāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji, vicepremjer. Eh, Paldies, ka esat tik operatīvi ieradies ziņot par padomas rezultātiem. Man būtu jautājumi attiecībā uz eh, par Mālī. Tad, kad Parīzi apmeklēja pirms divām nedēļām Džauds Baidens, tika ziņots, ka Āfrikas spēki lamismam uz ko lielā mērā cer Eiropa, lai nodrošinātu stabilitāti un drošību Malī ziemeļos ilgā termiņā, šie Afrikas spēki kļūtu par apvienoto nāciju miera uzturēšanās eh, spēkiem, kas eh, krietni daudz ko maina gan finansējumu, gan mandāta, gan citās jomos, kā arī uh, Eh, runāt par atbalstu, ko varētu sniegt Eiropas Savienību. Vai šis temats ir skatīts un vai ir lielāka skaidrība par to, kāda būtu šī miera uzturēšanās misija? Otrais jautājums attiec uz Sīriju. Fabis eh, kungs, Francijas ārlietu ministrs, izteicās par ieroču embargo un sacīja, ka šis embargo paliek spēkā, bet ir paredzēts labojums, lai varētu atvieglot civilo aizsardzību. Es gribētu tehniski izprast, ko nozīmētu šis labojums un kā tas būtu izprotams embargo kontekstā. Paldies, Paļeckas kungs! Thank you, Mr. Chairman. Uh, Eh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Ministra kungs, es gribētu uzdot. Eh, like about... Gribētu uzdot jautājumu par situāciju Eiropas Savienības um, sarežģītā kaimiņu valstī Baltkrievijā. Jums ir zināma situācija valstī un Eiropas Savienības pūliņi E, praktizēt e, e, gan sankciju, gan pamudinājumu ceļu attiecībās ar šo valsti. Kā jūs esat iecerējuši turpināt darbu ar šo valsti? Paldies, Atkinsa kungs, nākošais runātājs. Ir viens no eh, prezidentūras labākajiem aspektiem ir tas, ka mēs varam redzēt ārlietu ministrus eh, maksimāli bieži. Es atvainojos, ka es atkārtoju šo jautājumu, un jautājums ir par vidējiem austrumiem. Izraēlas eh, vēlēšanas. Uh, kuras nav izveidojuši savu valdību, varbūt mēs varētu izdarīt kādu spiedienu, lai palīdzētu atrisināt Palestīnas jautājumu, bet šis ir īstais laiks, eh, lai veidotu savu pieju un vai šeit varētu spiedienu izdarīt no ār augstās pārstāvas puses tieši šobrīd. Un otrais jautājums. Ņemot vērā to, ka mēs esam kvarteta dalībnieki, vai nebūtu Eh, noderīgi uzaicināt eh, Blēru kungu, lai skaidrotu, ko tad īsti kvartets dara, ja vispār kaut ko dara. Thank you very much, Ms. Lunaček. Paldies, Lunačeks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicam jūs zaļo grupas vārdā AFET komitejā. Man ir divi jautājumi. Sīrijas eh, sakarā un Varbūt es nedzirdēju visacīto, bet bija debates mēdījos par militāro sankciju atcelšanu Sīrijai, lai varētu e, nodrošināt ieročus nemierniekiem. Vai jūs varētu paskaidrot debates šajā ziņā, kuras valstis bija par Es saprotu, ka nebija lēmums vai bija lēmums neatcelt sankcijas, taču mēs gribētu vairāk detaļas par to zināt. Otrkārt, Ukraina. Kur jūs redzat iespējas progresam, ja tādu jūs redzat nākotnē, jo šobrīd kustība ir apstājusies vispār, vai ir bijušas kādas debats par to? Un Vai jūsuprāt, tuvāko nedēļu laikā kaut kas pavirzīsies uz priekšu? Paldies! Un tagad ministrs varēs rieģēt uz jūsu jautājumiem, un pēc tam būs otrā saruna kārta. Jautā, eh, runātāju liste ir gatava jau. Thank you, Mr. President. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmkārt atbildēšu uz jautājumiem par Sīriju, kurus uzdevu Sala Franka kungs, Danžāna kungs. un Luneče kundze. Vispirms par uh, starptautiskās krimināltiesas nostāju. Viens no secinājumiem, pie kā nonācām, bija tāds, ka Eiropas Savienība joprojām ir ļoti nobežījusies par visaptverošu cilvēku tiesību pārkāpumu, pārkāpumiem, kas atbilstīgi uh, neatkarīgiem starptautiskajiem izmeklēšanas komitejai varētu arī līdzināties eh, kara noziegumiem, noziegumiem pret eh, cilvēci atbilstīgi starptautiskai eh, krimināla tiesa Eiropas Sanība aicina padomi risināt situāciju Sīrijā tieši par šiem aspektiem un iespējams arī vērsties pie starptautiskās krimināla tiesā, kā to prasa šeit vēst vēstule, kas nosūtīta šī gada janvārī, un arī aic, tiek aicināts uh, visi atbildīgie, uh, lai tie tiek izdoti tiesā. Tātad uh, šeit mēs visi atsaucamies uz situāciju Sīrijā un uh, to saistam ar starptautisko kriminālu tiesu atbildīgo izdošanu. Tālāk par sankciju uh, jautājumu lēmumi, kādi tika pieņemti, bija tādi, ka esošās sāk eh, sankciju kopums pret Sīriju, ka tas tiks eh, paplašināts vēl uz trim mēnešiem, tas tiks pagarināts. Jautājums bija netik daudz par eh, to, kā tiktu atcelt ieroču embargo. Tas joprojām ir spēkā, tas netiek atcelts. Mēs precizējam to, saistīta ar sankciju noteikumu par to, kā tiek izmantoti neletāli militārs apro, aprīkojums un par tehnisko atbalstu, lai sniegtu palīdzību uh, civil uh, iedzīvotājiem. Tas tika precizēts arī diskusijās par to, ka nelel, neletāls militārais aprīkojums un arī tehniskais aprīkojums, kam nav letāla uh, raksturs, varētu tikt arī nosūtīts, lai varētu uzlabot civiliedzīvotāju drošību. Tas nekādā gadījumā nenozīmē un. Uh, arī par to savienošies ārlietu padomē, tas nenozīmē to, ka tiktu atcelts ieroču embargo vai ka mēs būtu patuvojušies eh, šādai eh, idejai. Tagad runājot par Malī. Mēs uh, saņēmām arī brīfingu no dalību valstīm, uzklausījām un arī no komisijas par drošības situāciju Malī un par uh, humanitāro situāciju, jo Francijas militārā operācija Malī, kur piedalās vairāk nekā 4000 vienības, turpina savu darbību. Viņus atbalsta vairākas Eiropas Savienības dalību valstis un citi starptautiskie partneri. Arī uh, Fizmā ir nosūtījis 4000 vienības arī uh, no Čādas, tad Āfrikas Savienība. Un arī Ziemeļmalī daļa ir atbrīvot no teroristu grupējumiem. To ir veicinājuši Francijas vienības un Malī armija. Tālāk, runājot par uh, jautājumu par uh, austrumu kaimiņiem. Līdz kas kungs Arī Lunačeks kundze runāja par eh, austrumu partnerību Baltkrievija un Ukraina. Eh, šodien būtiskākais bija tas, kā tika noturētas diskusijas eh, jau laicīgi pirms ārlietu ministru sanāksmes, kas būs jūlijā, un pirms samita, kas notiks novembrī. Es domāju, ka ir jāteic, ka ārlietu padome bija satraukta par to, ka vispār Pirms ir nepieciešama adekvāta sagatavošana uh, samitam Viļņā. Šīs dienas diskusijas bija noteikti soli šai virzienā, un otrkārt mums ir jāpiešķir lielāka prioritāte arī turpmākajā, uh, e, turpmāko mēnešu laikā austrumu partnerībai un valstīm, kuras ir šajā austrumu partnerībā. Uh, Tas, eh, tātad eh, mēs šeit runājam par viņu Eiropas perspektīvu, kā un kur viņi sev redz, kādā virzienā šīs valsts vēlas iet. Tālāk ir jautājums par eh, visaptverošāku un dziļākiem brīvās tirsniecības nolīgumiem. Jautājumi tālāk, kas ir saistīti ar demokrātiju, cilvēktiesībām, tiesisku valsti Es domāju, ka mums ir jāatzīst, ka katrā valstī situācijas atšķiras. Mēs nevaram runāt par līdzīgu vienādu situāciju visās austrumu partnerības valstīs. Tā situācijas ļoti atšķiras. Tad arī pie tā vēl vēlāk atgriezīsies arī padome turpmākajā savā sanāksmēs. Tālāk vidējā austruma Atkins kunga jautājums arī pusdienu sarunās, kur mēs runājām par tuvo austrumu procesu. Tad mēs arī teicām, kā pēc ASV prezidenta vēlēšanām, pēc Izraels eh, vēlēšanām tā būs iespēja, iespēja veikt kādu progresu šajā miera procesā tuvijos austrumos, un arī mēs uzklausījām eh, John Kerry, jau no ASV. Uh, eh, sekretāru arī Obama kungs eh, iespējams dosies martā uz Izrēlu vai apmēram tajā laikā. Tagad ir iespēja Eiropas Savienībā ļoti proaktīvi sadarboties ar citiem un eh, atrisināt eh, šo nometņu problēmu tuvajos austrumos un no jauna atvērt sarunas. Protams, kā Mums būs arī jāapdomā kvarteta loma, kā kvartets piedalīsies sarunās un kāda veida sarunās. Mēs neesam runājuši par to, ka var, mēs varētu uzaicināt Blēra kungu uz kādu ārlietu padomi. Abrahīmī kungs šķiet uh, ieradīsies arī pie mums pēc marta sanāksmes, lai runātu par uh, situāciju Sīrijā. Vai es kādu jautājumu esmu aizmirsis? Tad varbūt man atgādiniet. Okay, thank you very much. Labi, Paldies, ministra kungs. Sāksim otro jautājumu ciklu. Petrīna kungs, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Ārlietu ministra kungs, Jūsu darbu patiešām nevar apskaust. Pasaule ir milzīgi liela un problēma arī ir ļoti daudz. Tieši tāpēc man ir tikai viens jautājums par Malī. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu būt pateicīgiem Francijas prezidentam par to, ka viņš m, mm, spēra izšķirošu soli attiecībā uz Malī. Bet eh, vai jūs neuzskatāt, ka šāda militāra rīcība nebūtu Eiropas Savienības uzdevums? Uh, Varbūt Malī mums vajadzētu kalpot kā piemēram, lai mēs varētu sagatavoties līdzīgiem gadījumiem nākotnē. Man patiešām ļoti patīk ārlietu dienesta Pjera Miro darītais. Mums vajadzētu padomāt par to, ko Eiropas Savienība varētu darīt nākotnē, tā lai tā varētu stāties pretī dažādiem izaicinājumiem. Šeit es domāju tādus izaicinājumus kā Malī. Kā jau es minēju, mums patiešām vajadzētu būt pateicīgiem Francijas prezidentam par to, ka viņš e, šēl, š, spēra šādu izšķirošu militāru soli, bet es domāju, ka tam būtu vajadzējis būt Eiropas Savienības uzdevumam. Paldies, Raučekungs. Paldies. Es uh, runāšu par tuviem austrumiem. Jūs teicāt, ka mums ir jābūt proaktīviem. Es varu pilnībā jums piekrist, jo, ja ir šāds iespēja loks, uh, tad eh, tas ir tagad, kad uh, ir eh, uzsākts otrais Obama mandāts. Bet jautājums par Hezbola. Tajā pat laikā mums izdara, uz mums izdara spiedienu Amerikas draugi kongress, lai Hezbola mēs iekļautu teroristu sarakstā. Pēc tam, kā tika Bulgāru iestādes uh, konstatējušies burgas uh, eh, slepkavības. Ko jūs par to domājat? Kā mums attiekties pret Hezbola? Paldies! Paldies! Tana kungs, paldies priekšsētāja kungs, esmu šeit ministra kungs pavisam īsi par Ukrainu. Viļņas samīts, austrumu partnerība, vai jūs domājat, ka tur varētu tikt pārakstīts DCF eh, sadarbības eh, nolīgums. Vēlos arī pateikties padomas, eh, padomē par secinājumu par Zimbabve. Esmu nepārtrauktā saziņā arī ar, ar apvienotās karalistas asociāciju Justice for Zimbabwe, taisnīgums Zimbabwe, vai uh, arī šī eh, jautājuma tiks ņemti vērā. Eh, turpmāk domājot par Zimbabvi un sankcijām, sankcijas, kas ir nepieciešamas, lai varētu eh, atmaksāt zaudējumus lauksaimniekiem. Tad jā, par Hezbola arī pēc šīm šausmām Bulgārijai. Es uh, saprotu, ka Holanda valdība ir pret. Uh, to, ka Hezbollah tiktu saukt par teroristu organizāciju, un tad ir šis pamatojums, varbūt jūs varētu mums paskaidrot, ka ir šis nošķīrums starp militāro um, šo spārnu un politiku politikas civilo aspektu. Hezbol gan pati neveic šādu nošķīrumu. Viņi uzskata, ka viņi ir viena uh, apvienojuša organizācija. Varbūt jūs varētu paskatot savus valdības uh, attieksmi, kādēļ Hezbol vēl nav aizlikta un netiek uzskatīt par teroristisku organizāciju. Liels paldies! Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu ministram? Ja jautājumu nav, tad aicinu ministra kungu atbildēt. Bet vēl viens jautājums no Danžāna kunga. Es atgriezīšos pie Malī par to, ka Āfrikas spēki, afisma, pār, eh, kļūst par tādu uh, eh, ANO vadītu miera uh, uzturēšanas misiju, cik tālu esam. Paldies, ministra kungs, lūdzu. Labi. Pirmkārt, Malī. Man jau pašu sākumu jānorāda. Varbūt man vajadzēja to norādīt iepriekš atbildot jautājumiem. Kā tagad ir veikta nepieciešamā sagatavošana Eiropas Savienības apmācības misijai? Francija ir uh, misijas vadītājs pirmā uh, konference, apmācības sāk 1. janvārī. Uh, lai malī spēki tiktu jau apmācīti sākot ar aprīlu, apmēram 200 apmācītāji eh, tur tiks nosūtīti, tiks izveidot arī misijas ģenerāla štābi Bamako. Apmēram 500 uh, eh, cilvēki tur piedalīsies. Šajās apmācībās 60 km no Bamako. Tātad eh, kopīgais šis eh, process ar Eiropas Savienības citām dalību valstīm vēl nav pilnībā noslēgts, un tagad uh, mēs to veicinām, uh, lai mēs vairs nezaudētu laiku un lai būtu nepieciešamie uh, militārie aprīkojumi tur tik nosūtīt laicīgi. Tālāk jautājums par to, vai atbildot, risinot uh, situāciju Malī, vai tas ir Eiropas Savienības atbildība, uzdevums, pienākums, vai arī katrā atsevišķa dalība valsts var uzņemties šo atbildību, ja tā vēlas. Nu, viens no faktoriem, kas, manuprāt, ir jāpaturprātā, ir uh, krīzes attīstība tas, kādā pozīcijā bija tieši Francija, lai varētu iejaukties ātri. Ņemot vērā arī to, ka viņu spēki atrodas eh, Čadā, Senegālā eh, un arī Kodivuārā, eh, kā arī jautājums par to, kādas ir Eiropas Sanības struktūra nākotne. Uh, tieši aizsardzības jomā, nu, tās ir daudz plašākas debates. Tas, kas notiek Malī un kā šis jautājums tur tik risināts, tas, protams, arī būs šī, šo debašu sastāvdaļa. Malī situācija jārisina pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka tādā veidā es varu daļai atbildēt uz jūsu jautājumu, Petrīnkungs, bet nu, plašāks jautājums ir uh, jāparedz ilgākām diskusijām, nekā varbūt tas ir iespējams tagad. Par Hezbola Padomi informēja Bulgārijas ārlietu ministrs par uh, šiem uh, izmeklējumiem uzbrukumām. Pilsēta tāda tur. Burgas pilsētā atbildot uz uh, kolēģi jautājumiem. Eiropas Savienībai jāturpina Um, mudināt Libānas iestādes strādāt ar Bulgāriju un uh, arī uh, izdot tiesai vainīgos strādāt ar Eiropas partneriem, lai varētu cīnīties pret starptautisko terorismu. Šajā ziņā arī gatavība, ko pauda Mikātīkungs, ministrs sadarboties, ir uh, ļoti augstu novērtēts viņa sniegtajā informācijā padomē Bulgārijas ārlietu ministrs informēja par to, cik tālu ir tikusi izmeklēšana un ka viņš vēl atgriezīsies uh, arī kādā no nākamajām uh, mūsu ārlietu padomēm arī par to, kāda veida mācības ir gūtas un kādi secinājumi izdarīti. Šodien netika noturētas diskusijas ārlietu padomē par uh, Hezbollas uh, aizliegumu. Tāna kungs atsauc, kādu jūs veicat uz uh, manas valdības viedokli. Es šeit nepārstāvu šeit savu valdību. Es šeit pārstāvu Eiropas Savienības prezidentūru, bet es domāju, ka mums ir. Uh, jāskat šī situācija Libānā. Libāna ir tāda valsts, kurā uh, spēlē ļoti kritisku lomu uh, šajā reģionā, jo īpaši kritiski tā ir tagad, ņemot vērā notikumus Sīrijā. Bet nu, bija arī mēdīju spekulācijas par to, ka ārlietu padomē tiks diskutēts par Hezbols aizliekšanu, bet šāds diskusijas netika noturētas. Mēs uzklausījām tikai Bulgārijas ārlietu ministri informāciju, un ka viņš sniegs informāciju vēl kādā no nākamajām padomēm par Ukrainu. Dažas nedēļas atpakaļ bija ļoti vērtīga sanāksme ārlietu padomes eh, locekļi tikās ar Ukrainas ārlietu ministru izvēlētā pieeju vairāk izvērst diskusijas par asociāciju līgumiem, par tirzniecības uh, nolīgumiem. Jāpamato arī uz šo austrumu partnerību valstu atbildi, tā skaitā arī uz Ukrainu. Uh, tādu pieeju mēs izvēlēsimies. Es domāju, ka mums ir jāizmanto Eiropas Savienības svīras, īpaši šis ekonomiskais spēks, lai redzētu, kādas progress tiek veikts uh, demokrātijas, cilvēku tiesību, tiesiskās varas jomās, bet mums tas arī ir zināmā mērā jālīdzsvaro. Mums ir arī jāmudina attiecīgās valsts austrumu partnerībā lai tās izvēlētos Eiropas perspektīvu, jo, ja šī perspektīva zūd, tad arī spējas veikt no mūsu puses šo pārliecināšanu un spiedienu arī mazinās. Protams, mēs visi gribam redzēt, lai pēc iespējas ātrāk šīs valstis attīstītos un progresētu nekā līdz šim. Uh, un tas, protams, rada nopietnas bāžas par situāciju Ukrainā un Baltkrievijā. Par Zimbabvi tā no kungs vēlreiz. Šīs dienas lēmums par sankcijām pret Zimbabvi ir atbildi uz progresu, kāds ir veikts. Ārlietu padomē atbildot uz eh, progresu, izmantojot sankcijas, lai mudinātu vēl lielāku progresu. Ļoti svarīgi, lai arī kādā brīdī šīs sankcijas tiktu atvieglotas, lai varētu apbalvot un pateikties par šo progresu. Bet tas ir viss process, tas ir process, kas ir jāizsver un uh, nepārtraukt arī jāpārskata. runājot par situāciju Zimbabvē. Denžāna kungs par uh, par pārēju no šīs afisma uz ANO mieru uzturēšanas spēkiem. Tas noteikti ņems laiku, būs nepieciešamība pēc eh, drošības padomes rezolūcijas, būs nepieciešamība arī pēc tam, ka mēs izveidojam eh, eh, militāro spēku ar konkrētu mandātu. Bet, nu, Malī prezidents ir tikko ir arī nosūtījis vēstuli Banki Mūnam, dodot savu prie, piekrišanu šādiem spēkiem un arī papildina ar to, ka prioritāte ir valsts stabilizācija. Thank you very much, Mr. Lās paldies, ministra kungs. Vai kādam ir jautājumi vai varbūt papildu jautājumi vai kādam, kas ir kas piebilstams? Šķiet, ministra kungs, ka jūs esat pat tiešām atbildējis uz visu deputātu jautājumiem, vismaz to, kas šeit ir klāt. Liels paldies, liels paldies, ka ieradāties pie mums tik ātri pēc padomas tikšanās. Mēs labprāt tiksimies arī ar jums nākotnē. Daudz veiksmes jums turpmākajā darbā.